Can we start, please? We are already late. Vai mēs varētu lūdzu sākt? Ir jau vēls. Īpaši daudz eh, deputātu nav šobrīd zālē un pastāv iespēja, ka vēl kāds varētu aiziet. Tātad eh, dažas minūtes aizstāšu eh, kādu, kas vada parasti šīs sēdes. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu teks trīs komitejā. Uh, Mūsu nolūks ir eh, izskatīt mūsu komitejas pasūtīto izpētes darbu. Šie pētījumi ir eh, ļoti būtisks aspekts eh, mūsu izziņas darbā. Mēs šos uz, uz, rezultātus uztveram ļoti nopietni. Mums ir trīs tēmas paredzētas. Pirmais - zelta vīzas, pāses, otrs - izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgu līdzekļu Eh, legalizēšana, un trešais ir Čauls sabiedrības Eiropas Savienībā. Un, lai ietaupītu laiku, gribētu teikt, ka pirmdien mums bija uzklausīšana jau par eh, zelta vīzām un eh, brīvostām, ko mēs uzskatām par svarīgākiem jautājumiem mūsu komitejai, un tagad mēs turpināsim, un man ir liels prieks sveikt pirmajā paneļa diskusijā Amendīnu Šererkundzi, kura mums pastāstīs par pētījumu, tas ir viņas un viņas kolēģi pētījums. Uh, arī Elodija Čirona būs otra mūsu runātāja, kas stāstīs par zelta vīzām un zelta pasēm. Es pieņemu, ka mēs saņemsim kaut kādus skaitļus, cipars, kura mums netiks sniegt sanāksmē pirmdien, un tā tad ilgāk nekavējot jūsu mūsu laiku, ķeramies pie prezentācijām. Paldies, priekšsēdētāji, labu pēcpusdienu visiem! Kā jūs eh, visi zinat, eh, zelta vīzes un zelta pasas šobrīd ir tāda ļoti karsta aktuāla tēma, un eh, šajā slaidā esam mm, parādījuši, kā šis jautājums bieži vien atspūgļojas presē, un šis piemērs ir no vakardienas, starp citu, Elodija un es. Mēs abas esam ļoti priecīgas, ka varam pastāstīt par savu pētījumu šodien, tā ka paldies par uzaicinājumu. Visi šie stāsti, ko mēs dzirdam par eh, investīciju schēmām, kas nodrošina pilsonību vai uzturēšanās atļauju, tad, nu, tas arī izgaismo šo praksi. Tur ir daudz dažādu korupcijas gadījumi, eh, interešu konflikti, naudas apmazgāšana, jo vairāk mēs zinām par šīm schēmām, jo tad spievilcīgāks tā kļūst. Bet, uh, bieži vien ir tāda zinām neskaidrība, par ko mēs runājam saistībā ar šīm schēmām. Tā tad eh, noskaidrosim dažas lietas. Mūsu pētījumā esam eh, likuši eh, uzmanību, centrā šos ne Eiropas Savienības eh, investors. Tātad esam izslēguši no savas analīzes eh, tās eh, schēmas, kur nav noteikta minimālā summa un kas parasti ir nu, biznesa mm, darbības vīzu izsniegšana. Tāpat esam izslēguši arī virtuālo vai e uzturēšanos, kas tiek piešķirta vienā dalību valstī, un mēs tāpat arī izslēdzām uh, naturalizāciju par uh, īpašiem sasniegumiem. Protams, šīs normas rada problēmas caurskatāmības ziņā, bet mūsuprāt tās nu, nav tādi tipiski pilsonības vai uzturēšanās iegūšanas paņēmieni ar investīciju palīdzību. Tā, tad tā pavisam vienkārši runājot schēmas, ko mēs definējam, ir sakojošas, ka apmaiņā pret tādu vērienīgu investīciju. Uh, tiek eh, piešķirtas eh, pilsonības vai uzturēšanās tiesības, un šo procesu nosaka un garantē likums. Tā tad ir daudz informācijas internetā un masu informācijas līdzekļos par šīm schēmām. Šī informācija dažkārt ir pat pretrunīga un juceklīga. Lai nodrošinātu savu datu precizitāti, esam izmantojuši tikai oficiālus dokumentus. Bet pirms ķeramies eh, pie šīm schēmām, to detaļām, gribētu parunāt par vēl vienu elementu, jo diezgan bieži mēs dzirdam, ka šīs schēmas dod dod e, ieejas punktu Eiropas Savienībā kā tādā. Tātad pirmkārt. Uzturēšanās atļaujas iegūšana e, dalību valstī nedod e, visas tiesības, kā tas ir pilsonības gadījumā. Tā ka mums ir skaidri jādiferencē šīs schēmas, tām ir dažāda ietekme Eiropas Savienības līmenī. Uh, Otrām kārtām uzturēšanās atļaus iegūšana dalību valstī automātiski nedod tiesību dzīvot kaut kur citur Eiropas Savienība atbilstoši Eiropas Savienības likumiem, lai izmantotu šīs uzturēšanās tiesības uh, Eiropas Savienībā. Trešās uh, valsts pilsonim ir jābūt iepriekš dzīvojušam Eiropas Savienības valstī piecus gadus, un daži no šiem uh, schēmām neprasa pat fizisku klātbūtni, un tad tās neatbilst šim priekšnosacījumam. Tā tad, ņemot vērā visu e, to mēs esam konstatējuši, ka 18 dalību valsts šobrīd piedāvā uh, uzturēšanās atļauju vai pilsonību, ja tiek veikts uh, norādītās investīcijas. No šīm 18 dalību valstīm četrās ir pilsonības iegūšanas schēmas papildus uzturēšanās atļauju schēmām. Tomēr, tad, kad mēs skatāmies detalizētāk visā šajā schēmās, tad mēs redzam daudzas nianses pirmām kārtām. Uh, šīs investīcijas apjoms un raksturs atšķiras dalību valstīs. Dažās dalību valstīs ir pagaidu atļauja izsniegta, citās pastāvīga uzturēšanās atļauja, citās pilsonība. Dažas dalību valsts pieprasa, lai būtu fiziski klātbūtne teritorijā, citas to nepieprasa. Tā tad, nu tad pastīsimies tālāk metodoloģijā, ko mēs esam izmantojuši. Lai saprastu visus šo schēmu nianses, mēs aplūkojām no vienas puses šos pienākumus, kas ir pieprasītājiem, iesniedzējiem un tās tiesības, viņš, ko viņš saņem. Pētījums sniedz visus skaidrojumus attiecībā uz mūsu metodoloģijas izvēli un tāpat arī detaļas par visām dalībvalstīm, ko izmantojām. Bet pavisam īsi pastāstīšu par kritērijiem mūsu pētījumā. Tā tad vairāki kritēriji ir noteikti. Pirmām kārtām piekļuvas nosacījumi. Un te mēs ņēmām vērā investīciju saistības un uh, fiziskās, pras, fiziskās klātbūtnes prasības. Otrais datu kopums ir uh, tie labumi, ko uh, piedāvā attiecīgā dalība valsts, tātad mobilitāte vai arī kaut kādu nodokļu ieguvumu šiem jauniem pilsoņiem vai rezidentiem. Tātad šeit mēs esam ņēmuši vērā uh, to, kas satrauc jūs, jūsu komiteju tieši nodokļu mm, šo elementu. Balstoties uz to visu, mēs tad izstrādājām šo schēmu, kur visi kritēriji ir kombinēti. Nu, kā jūs labi redzat, ceru, ka varat saskatīt to visu, šī metodoloģija mums ļāva mm, konstatēt, kur ir viszemākās prasības un tāpat laikā piedāvāts vislielākās tiesības Un te, lūk, augšējā labajā stūrī mēs redzam šīs valsts. Tātad uh, uh, šīs schēmas darbojas Bulgārijā, Kiprā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Maltā un uh, Portugālē. Pavisam skaidri šeit gribu teikt, tas nenozīmē, ka visas pārējās schēmas nerada nekādas problēmas, un ir ja tīpaši runājot par caurskatāmību, bet mūsu mērķis bija kombinēt eh, šos eh, dažādos kritērijus, ieskaitot tos, kas saistās ar eh, nodokļiem. Identificētā schēma tā ir tādas kopīgas iezīmes. Nekāda vai ļoti neliela fiziska klātbūtne teritorijā tiek prasīta. Investīcijas parasti ir pasīva rakstura un proporcionāli runājot, tās var būt samērā mazas. Un Dažkārt eh, tikai, teiksim, nu, Porsche automašīnas vai eh, lietot Ferrari cenā ir šī investīcija. Bieži vien mm, šīs eh, investīcijas rezultātā var iegūt piekļuvi citām Schengenas zonas valstīm. Un Tāpat arī dalība šajā schēmā bieži vien dod uh, iespēju piedalīties uh, zemu nodokļu maksāšanas uh, režīmā, teiksim, ieņēmuma nodoklis mazāk par 20%, kā tas ir Itālijā, Igaunijā un Latvijā, vai arī var izvēlēties nodokļu režīmu, kas atbrīvo no nodokļu maksāšanas. Un tāds ir, tā tas ir Kiprā, Īrijā, Maltā un Portugālē. Itālijā, tātad, ja tiek maksāt noteikta uh, fiksēta uh, nodokļu likme, kur tas ir iespējams. Um, Latvijā 40% no visām uzturēšanās atļaujām tika uh, iegūtas tieši šādā veidā uh, ar investīcijām, un tāpat esam konstatējuši, ka tikai 2016. gadā vien 50% Eh, no visiem naturalizācijas gadījumiem Maltā arī bija iegūstot pilsonību ar investīciju schēmas palīdzību. Mūsu pētījumā mēs, protams, esam detalizēti analizējuši dažādus aspektus saistībā ar šīm schēmām, bet gribētu likt um, uzsvars diviem elementiem. Pirmām kārtām jautājums par risku, kas saistās ar šīm schēmām, un otrām kārtām ekonomiskā ietekme. Tātad pirmām kārtām riski. Kā jūs labi zinat, uh, eh, izpētē un uh, tātad par eh, pieprasītāju, par eh, viņa līdzekļiem, tas tiek pētīts, bet eh, te jāsaka, ka nacionālā līmenī e, ir vairākos gadījumos e, sākta izmeklēšana, tātad nacionāla gan arī Eiropas Savienības līmenī, jo šīs schēmas taškārt varbūt saistīts ar nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju vai e, korupciju. Nu, tātad visi šie aspekti tagad tiek labāk dokumentēti. Viens aspekts, ko mēs šeit vairāk gribam attīstīt, ir risks nodokļu caurskatāmības kontekstā. Tas arī ļoti interesē jūs komiteju. Ir ļoti grūti kvantificēt to, cik daudz individu piesakās šīm schēmām nodokļu nolūkos. Mm, nodokļu stimulu tomēr ir ļoti būtisks faktors, kas veido šo pieprasījumu. OECD uzsāka konsultācijas nesen par to, cik lielā mērā šīs schēmas var izmantot, lai izvairītos no CRS kopējiem ziņošanas standartiem, un mēs pirmdien runājām par to jūsu uzklausīšanā. Eh, schēma, ko esam identificējusi, ir īpaši riskanti tīri no nodokļu caurskatāmības eh, un arī no, ņemot vairāk var izvairīties no nodokļiem. Tieši tāpēc, ka šīs eh, sistēmas neuzliek prasības vai arī ļoti nelielas prasības ir fiziski atrasties konkrētā jurisdikcijā nodokļu maksātājs, iegūstot uzturēšanās tiesības vai pilsonību, var iesniegt dokumentus, nodokļu rezidenta stāvokļa iegūšanai pat, ja šis cilvēks nav vispār jurisdikcijā spērs kāju. Un piecas no schēmām, ko esam identificējuši, e, piedāvā investoram iespēju izvēlēties īpašu nodokļu režīmu, kas atbrīvo no e, nodokļiem ārvalstīs gūts ieņēmums šādās gadījumos. Uh, Eh, protams, informācijas apmaiņa starp nodokļu iestādēm ir ļoti svarīga. Un šeit ir ļoti asas risks tieši Kiprā dalībvalstī, kas eh, piedalās CRS, tātad kopīgi ziņošanas standartos, bet neveic informācijas apmaiņu um, uz tilpsējiem pamatiem. Te mēs gribētu eh, teikt, ka īpaši uzmanība jāpiešķir informācijas apmaiņai, jo tas ir svarīgi ne tikai, lai izvairītos no dubultas nodokļu aplikšanas, bet lai izvairītos no dubultas nodokļu nemaksāšanas. Pavisam ātri par eh, šo schēmu ietekmi. Galvenokārt runāsim par ekonomisko ietekmi dalībvalsts līmenī, bet pētījumā mēs aplūkosim arī sociālo un ekonomisko ietekmi. Uh, Nevar noliegt, ka šīs eh, schēmas dod būtisku ieguldījumu eh, dalībvalstu kasēs eh, tādā īstermiņa kontekstā. Dažās dalībvalstīs šīs schēmas tika izveidotas tieši tāpēc, lai varētu palīdzēt pārvarēt ekonomisko krīzi. Tomēr ilgtermiņa skatījumā šo investīciju dotais labums ir, nu, tas diezgan neskaidrs. Pirmām kārtām, kā jau es teicu agrāk, nav pienākums jauniem rezidentam vai pilsonim faktiski dzīvot valstī vai kļūt par nodokļu rezidentu šai valstī. Tāpēc eh, tas, cik lielā mērā šī investīcija paplašina nodokļu bāzi, nu, tas ir diezgan tā neskaidri. Otrām kārtām, eh, šīs schēmas nebūtu neprasa, lai tiktu radītas darba vietas un tiem, eh, kas Protams, tas zināmā mērā balstās uz nekustamā īpašuma tirgus sektoru, bet, nu, tas ir apstrīdam, vai tas rāda kādas darba vietas, un tas var radīt arī šo spekulāciju burbulu īpašumu tirgu. Un tā, tālāk vēl, ja dalība valsts pārāk daudz paļaujas uz naudas plūsmām no šīm schēmām, tad, tad var būt risks, ja šī schēma, ja šis process pēkšņi apstājas, kas arī grāja valsts, valsts makroekonomisko izturību. Tā tad, nu, eh, šī bagātība var kļūt eh, par tādu ļoti apdraudošu spēku, un, eh, nu, tad šis ieguvums un ļaunums nebūtu nav vienmēr tik ļoti skaidri nodalīts, ko tas var mm, dot ekonomikai. Tā tad, ko Eiropas Savienība varētu darīt? Varētu teikt, ka Eiropas Savienībai nav kompetence šajā jautājumā. Tomēr Eh, princips eh, par, par eh, tad lojālu sadarbību varētu mazināt šī uzskata smagumu. Ir īpaši, ja tiek piešķirta pilsonība, jo, kā jau es teicu, šīm schēmām tomēr ir zināms risks, un tāpēc lēmumu par pilsonības pie, pieņemšanu, kas notiek vienā valstī, nebūtu nav neitrāla attiecībā uz vispārējo Eiropas Savienību, un noteikti ir zināms joms, kur Eiropas Savienība varētu spēlēt savu lomu. Pirmkārtām, pašreizējais Eiropas Savienības pretnaudas atmaskāšanas ietvars jau ir diezgan robusts. Piektā direktīva jau skaidri noteikusi, ka šādas uh, schēmas ir ar riskiem. Tā tad uh, nepieciešams attiecīgi īstenot normas, kuras ir jātransponē līdz 2020. gada janvārim, un tas būs ļoti svarīgs process paralēli uh, tam, ka tiek uzraudzīta dalību valstu īstenošanas gaita komisija varētu izvērtēt to, cik kārtīgi dalībvalsts um, izpēta šos potenciālos pieprasītājus. Un otrām kārtām un tas saistās ar nodokļu caurskatāmību, komisija varētu ieteikt labākās prakses atbilstošo ECD aicinājumam pareizi uh, īstenot esošos uh, kopīgo ziņošanas standartus lielā mērā, un tas jau uh, bija arī OECD vadlīnijās, kas publicēts vakar. CRS neievērošana var mm, neļaut arī pareizi veikt padziļinātās izpētes procedūras. Ja mēs pieņemam sistēmisku uz risku balstītu pieeju, Un tad arī nodokļu rezidentu status pārbauda arī varētu būt iesakām dalību valstīm. Trešām kārtām eh, šo informāciju sniedzēja ziņotāja aizsardzība jāaizsargā Eiropā, jo bieži vien viņiem ir ļoti svarīga loma ziņojot par kādiem ļaunprātīgiem nodarījumiem. Un visbeidzot, skaidrs pārvaldības ietvers nepieciešams, lai nodrošinātu eh, šo schēmu dzīvotspēju un reputāciju. Mm, atbildīguma princips nozīmē, ka jāvāc labāk datus dalību valsts līmenī, tāpat arī Eiropas Savienības līmenī, un tas ir svarīgi ne tikai, lai uzlabotu caurskatāmību, tas ir arī svarīgi, lai nodrošinātu uzticamu eh, ieguvumu un eh, zaudējumu izvērtējumu no šīm schēmām. Jebkurā gadījumā, un eh, tas ir tās noslēguma komentārs, jā, šīs pilsonības un rezidentūra. Mm, re, Rezidents schēmas tiks saglabātas, tad ir nepieciešams izlīdzsvarot ekonomisko un objektīvo ieguvumu, mm, tātad samērīgi ar risku un to, kas var tas, mm, nodarīt sabiedrības viedoklim. Ja šādas schēmas tiek izmantotas, tās var uzskatīt tikai par tādām izņēmumu schēmām, un tādā veidā tās ir diskriminējošas, un tāpēc eh, līdzsvar nodrošināšana ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu saglabāt eh, sociālo godīgumu un uzticēšanos. Paldies, un tagad ar lielu prieku atbildēsim uz jūsu jautājumu. Thank you very much. I guess it was Liels paldies. Nu, tiešām lielska prezentācija, vismaz man tā šķita. Pirms tagad mm, darīt to, kas man tiešām jādara, respektīvi ļaujos aizstāties ar īsto priekšsādātāju. Vispirms izteikšos kā tautas partijas eh, pārstāvs. Un gribu uzdot jautājumu nu, varbūt pat ne jautājumu, bet izteikt komentārus. Tas, kas man likās visai pārsteidzoši, ka ir ārkārtīgi grūti rast šo eh, schēmu priekšrocības valstīm. Nu, šīs schēmas taču droši vien tika aizsākts jau pagājušā gadsimta vidū un vienīgā puse šai kontekstā, kas gūst kaut kādu veidu priekšrocības, ir, piemēram, nekustamo īpašumu um, attīstītāji. Tā viņš šķiet no šie, šāda veida investīcijas, protams, ir uz palielinājušas īpašumu cenas un tā tālāk. Bet nu te nu man ir jāsaka, jāvaicā, cik lielā mērā šīs schēmas vairs pastāv. Vai tad nu, tam ir tāds veiks, tāds atbildīgs ekonomikas izvērtējums. Un te nu tagad aizstās mani atkal lūk, taksa trīs komitejas vicepriekšsādātājs. Jā, jā, jā. Thank you very much. And I must for, um, start by, <laughs> start by apologizing to Vēlos pirmam kārtām atvainoties visiem, mm, arī viesrunātājiem, sekretariātiem, kā aizkavējos. Tiešām mēlkuļpa, mana vaina. Jā, man pilnīgi noteikti bija laika, es vienkārši pati nokļūdījos, bet paldies uh, kolēģim, ka viņš tā teikt pildīja manas funkcijas. Un tāpēc bez tālākas kavēšanas es domāju, ka sāksim no nu, diskusijas. Nākamais runātājs tagad. Uh, I'm sorry. Atvainojiet, atvainojiet. Ar visu šo sēdekļu maiņu nepamanīju, ka faktiski jautājums ir jau uzdots. Uh, Un jūs, Šērers kundze, uz to atbildēsiet, kā saprotu. To uzdev Nīdermajer kungs. Lūdzu. Paldies. Pētījumā nu dienu centāmies aplēst ar ekonomikas ietekmu arī iespējamās priekšrocības, ko piedāvā šāda veida investīcijas apmaiņā pret vīzām, kā tas ietekmē dalībvalstu IKP. Aplēses liecina, ka 9,2 miljārdi eiro tiešu līdzekļu ieplūšanas eh, ir tautsēmniecībā šādu investīciju rezultātā, bet nesam spējuši izvērtēt, vai šīs investīcijas būtu tikušas veiktas jebkurā gadījumā. Arī bez apmaiņas pret vīzām, bez šīm schēmām. Tātad to nezinām. Tad skaitlis, zināms, ir mūsu rīcībā, bet mēs nevaram teikt, ka citādākā pie citiem apstākļiem šādas investīcijas vispār nebūtu tikušas veiktas. So thank you. Now, uh... Labi, nu tad paldies. Nākamais Vanden Kindelārs kungs. Kur viņš ir? Jā. Yeah. Viņa nemaz nav klāt. Tad Nīna Gila. Lūdzu. Paldies. Paldies par šo prezentāciju. Jūs faktiski tiešām tā diezgan drūma aina mums te uzzīmējāt. Tā tiešām ir ļoti plaša mēroga parādība. Mans kolēģis bija visai šokēts uzzinot eh, par šīs lietas apmēriem, par tiem, kad jūs minējāt skaitļus. Bet, nu, mēs eh, paraudzījāmies arī uz to, ko teicis Global Witness ar saviem skaitļiem. Viņi runā līdzīgi, viņi saka, ka aptuveni 0,5% 6000 jaunu pilsoņu tā radies un vairāk par 100 tūkstošiem jaunu rezidentu ar šo zelta vīzu schēmu ir ienākušai pēdējā desmitgadē vien. Ar šo metodi daudzas dalība valstis piesaista līdz pat 25 miljardiem tiešu ārvalstu investīciju. Kas manī rada visvairāk bažu ir tas, ka dalība valstis patiešām it kā sacenšas viena ar otru, ne? tādā ziņā, ka tā cenšas piedāvāt pilsonību un um, uzturēšanās atļaujas tādā vispievilcīgākajā veidā. Tāpat laikā, ja paraugāmies uz šo pirmo lielāko problēmu, kas tiek viskaut kur apspriest un tā tālāk, um, tad tas ir jautājums par bēgļiem. Un tad man liekas, šeit nu, ir pilnīgi dubulta morāla, kas tiek izmantota. Kad runājam par bēgļiem, tad teikts, jā, jums vispirms jānoliek pilsonības mm, tests, eksāmens un tā tālāk, jums jābūt zināšanām. Bet, ja jums ir nauda, nē, nu, tad jūs vienkārši ņemat, nopērkat šo pilsonību, tā jums tiek piešķirta pilnīgi bez, kādiem, bez kādām pārbaudēm, bez kā. Mm, te nu man par to tiešām ir visai lielas bažas nu, šī dubulta morāla. Bet tagad atgriežoties pie tā jautājuma, kas varbūt aktuālākais ir šī, šai komitejai. Vēlos tikai precizēt, es neizsakos šeit pret dalību valstīm, kas šādā veidā cenšas piesaistīt investīciju plūsmu. Nē, es nevēlos, protams, te, lai mani kāds pārprastu. Te mēs runājam par to, ka uh, notiek, tas viss notiek izmantojot dubultu morālu un pārdodot pilsonību. Mani bažas rada tas kopumā, ka ir tādas dalība valstis, kas ir lielā mērā no tā pat atkarīgas. Vai tas varētu novest arī pie finanšu nestabilitātes? Nē, ne, nu es nezinu, protams. Vienkārši domāju, kā tas atspoguļas jūsu pētījumos. Nu, protams, ir arī citas problēmas, kas saistīs ar finanšu nestabilitāti šai kontekstā. Un vēl, vai jūs esat papētījuši, kāda ietekme tam visam ir, piemēram, lūk, tieši uz nekustamā īpašuma cenām? Es zinu, ka manā valstī Lielbritānijā ļoti daudzi, ko uh, redzam, uh, ejam cauri šai pātrinātāju vīzu programmai, iegādājas ļoti dārgus īpašumus, bet tas, protams, ir tādām tālējošām. Uh, domino rindiņas sekām faktiski ir nu, arī vēlāk šai ķēdītē. Tas var novest arī pie tādām problēmām beiga beigās, ka uzticēšanās juridiskai sistēmai varētu tikt grauta. Uh, Un tad nu, arī gribēju pavaicāt, vai jūsu pētījums pie, pie, pieskārās arī šādām tēmām. Jūs nākat klajā ar vairākiem ieteikumiem par to, kā to visu risināt, piemēram, šo padziļinātās izpīt, izpētes procedūru, jeb due diligence, bet varbūt, lūk, ir vēl arī citas nianses, par ko esat pētījumā domājuši. Paldies! Labi, atbildēšu jūs jautājumu daļēju, un Elodija atbildēs uz jautājumu otru pusi. Runājot par paralēlēm ar bēgļu krīzi. Nu, protams, tas ir jautājums, ko mēs apskatām arī ziņojumā. Ir tāda sajūta, ka šeit tiek piekopta diskriminācija, jo tā tiešām tā ir atkāpšanās no tradicionālajiem migrācijas maršrutiem. Tas ir ātrāk, tas ir vienkāršāk un eh, Turklāt arī ģimenes atkal apvienošanās šādu schēmu ietvaros ir daudz vienkāršāka nekā tradicionālās migrācijas procesa ietvaros, tāpēc to mēs arī pieminam šai ziņumā, mēs turklāt parādām, ka šāda nu, diskriminācija faktiski rada tālāk jā, arī neusticēšanos pilsoņos sistēmai kopumā. Un ziņojumā mēs runājam arī par diviem, divām aptaujām, kas tika veikts vienotām no Lielbritānijā, un kas parāda, ka pilsoņi faktiski ir pret šādām sistēmām. Viņi ne, nedomā, ka šāda veida filozofija drīkstētu piekopt un šādā veidā investīcijas piesaistīt. Nu, lūk, uh, To mēs arī šeit atspoguļam ziņojumā, kur runājam par sociālo un politisko ietekmi. Par pārējiem aspektiem došu vārdus vai kolēģei Elodijai. Jā, pētījumā, jā, mēs nu dienu skatījām arī, skatījāmies arī uz makroekonomikas ietekmi. Šai kontekstā ļa, paļāvāmies uz Starptautiskā valūtas fonda, jeb SVF pētījumu. Un viņi secina, ka ir tādas sekas, uh, ko varētu radīt pēkšņa politikas maiņa vai pēkšņa šādu sistēmu apturēšana atsevišķās eh, dalību valstīs, tātad attiecībā uz piešķirto vīzu skaitu, un tas var novest pie finanšu nestabilitātes un attiecīgi palielināt svārstīguma, kas attiecas uz ietekmi uz īpašumu cenām. Te bija problemātiski mm, nonākt pie datiem, ap, apkopāt datus, jo dalībvalstīm pārsvarā ir datu agregātiem, tādi apkopoti dati un nevis sadalīti pa specifiskām kategorijām un e, īpašumu tirgiem pa pilsētām un tam līdzīgi. Tomēr globālie dati liecina par to, ka nu dieni tīpaši Portugālē un Kiprā, piemēram, ir būtiski pieaugušas nekustamā īpašuma cenas. Maltā tieši tāpat, gan nedaudz citādākā veidā un tam ir sekas, protams, arī tālāk uz Portugāles un Kipras pilsoņiem. Nu, tajā, kā viņi var piekļūt nekustamā īpašuma tirgumu pēc tam. Um, Mr. Nils? Nilsa kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Priekšādātāji, paldies. Nils Horvalds. Nu, varbūt neliels tāds vēsturisks atskats sākumā. 90. gados Somijā mums bija Krievijas pilsoņu pieplūdums, jo viņi, nu, pamatot iemeslu dēļ uzskatīja, ka pašu valstī ir nedaudz nedrauša situācija. Un viens no viņiem bija, piemēram, ļoti labi Mistaslavs Rastropovičs. Tas, kas notika tagad Somijā pirms mēneša, bija atkal pavisam cits stāsts policijas operācijas rezultātā. Tā bija tāda ļoti apjomīga operācija. Vienā Somijas daļā Somiju mēs parasti uzskatām par ļoti mierīgu, respektīvi Somijas arhipelāgā norisināja šī operācija, tika me, notika meklēšanas darbi un mērķis, tā teikt, meklējamais bija vīrs, jeb tāda čau, čaulas uzņēmuma, tās vadītājs, kas, kam pieturē vairākas tādas mazas saliņas pa ceļam uz prāmju ceļu, kas var, var, ko varētu uzskatīt par tādu strateģisku līniju diezgan īpaši krīzes situācijām. Un, kad parādījās tie skaitļi, tad izrādījās, ka šis te vīrs faktiski bija, nu, ar Maltas pasi. Pirms pāris mēnešiem Eiropas parlamentā bija uzklausīšana, uzklausījām, pratinājām vairākus maltas ierēģņus, un toreiz es vaicāju viņiem, vai maltas pasas izsniegšana ir dalību valstī aktuāls jautājums, jeb Eiropas Savienībai aktuāls jautājums. Nu, toreiz, protams, loģiski Maltijas ierēdņi, vieras iestāžu pārstāvi vispār atteicās man atbildēt uz šo jautājumu, jo viņi, protams, saprata, uz ko es tēmēju, jo vienalga kāda atbildi viņi nebūtu devuši, tas būtu, nu, zināmā mērā slasts, nu jā. Viņi kā vienmēr pateica bez komentāriem. Bet, nu, mēs ļoti labi redzam, ko nozīmē tas, ka vienā dalībvalstī tiek uzņemti jauni, tā teikt, pilsoņi, un tad viņi pēc tam darbojas citur, um, Somijā, un tad, attiecīgi, tas vairs nav viens dalībvalsts jautājums, jo šādā veidā viņu darbība tika vērsta plašumā. Un jā, viņi ir ar kaut kādu darbības fonu Krievijā un tā tālāk, un tad tādā gadījumā taču ir vajadzīgi kaut kādi noteikumi. Diskusijas finanšu ministru vidū šķiet ir pilnīgi nepietiekams šobrīd. Viņi tikai skatās uz debitu un kredītu un, un, un viss. Tikai no grāmatvedības skatu punkta. Bet viņi neredz šo kopainu, un kamēr mēs neredzam šo kopainu, mēs nevaram arī šo parādību apkarot. Tāpēc domāju, ka mm, šai gadījumā jūs ļoti labi parādat šo visu lietu, skaitļi liecina tieši par to pašu. Mums ir vajadzīgs tāds, nu, skats no virsas pār visu šo jautājumu, un kamēr, kā jau teicu, tāda mums nebūs, nevarēsimies, nevarēsim cīnīties arī pret tādām lietām kā naudas atmazgāšana un tam līdzīgi. Terorismu finansējumu citas starpā un tā tālāk. Un arī organizētā noziedzība, protams, nebūs citādi apkarojama. Tā kā, nu, mūsu priekšā, man liekas, ir tāda reāla problēma jautājuma. Tirjons kundze, vai vēlaties rēģēt uz dzirdēto, komentēto? Well, we... Nu jā. Nu, protams, ka ziņās katru dienu virsaktos parādās kaut kāda veida apsūdzības um, līdzīgas tai, ko jūs nu pat aprakstījāt. Ko var šeit vēl tikai piemetināt, ir tas, ka šķiet, ka ka pēdējos pāris mēnešos Eiropas Savienība šo jautājumu sākus aktualizēt. Un Maltā, piemēram, um, ir uzsākta izmeklēšana par šo jautājumu, kā rezultātā jūlijā tika arī konstatēts, ka Malta ir pārkāpusi Eiropas Savienības tiesības attiecībā uz naudas atmazgāšanas, apkarošanas prasībām, un tas, protams, ir saistīts ar AML3, jeb šo treš, kas, kas bija jāīsteno jau 2005. gadā, un te nu tad mēs redzam, uh, ka nu, pret šo jautā, šai jautājumā notiek šobrīd rīcim, arī jūsu komitejas ietvaros, protams, visas šīs eh, faktu meklēšanas misijas tiek organizētas. Ehm, tātad, lūk, jūs jūtami nopietni uztvert šo jautājumu. Un tam, protams, ir pārobežu sekas, nenoliedzam, to nekā nevar noliegt. Nu, jo pilsonības piešķiršana vienā dalību valstī ietekmēs arī visas pārējās. Tā, tālāk. Tanga kungs. Paldies priekšādātāji, paldies par šo prezentāciju runātājai. Protams, ka daudz un dikti varam runāt par to, cik amorāls ir šīs schēmas un kāda dubulta morāla te tiek piekopta. Jo, protams, ka ar naudu var nopirkt sev taciņu uz jebko, mm, iepirkties tā teikt, es. Un viens otrs, protams, nu, lielākā daļa uzskatīja to par netaisnīgu piegājienu, pat dalību valstis pašas visdrīzāk. Un ir arī pilnīgi skaidrs, ka tam ir arī potenciāls sekas uz, uz citām dalību valstīm, mm, arī nodokļu jomā. Nu, tādā ziņā, ka noziedznieki šādā ziņā var mm, gūt patvērumu, nauda tiek atmazgāta un tā tālāk. Priecājos konstatēt, ka šis pētījums piedāvā tādu pārskatu par notiekošo attiecībā uz šo praksi, kas faktiski aug augumā. Un, nu, Un, no vien, un tas, protams, saistīts arī ar nodokļu konkurenci, bet vēlos šeit pieturēties nu, pie arī konkrētiem jautājumiem vēl pagaidām šai posmā. Pirmām kārtām man īsti nav skaidrs, Vai jūs esat identificējuši kādus pierādījumus, ka naudas atmazgāšana un korupcija patiešām tie, eh, tiek veicināta ar šādu schēmu palīdzību, vai esat atraduši kādus pierādījumus. Mēs esam saņēmuši, protams, Transparency International eh, informāciju par to, ka pastāv aizdomas un citas organizācijas, tāpat, ka ir atsevišķas aizdomas konkrētos gadījumos, atāk, bet ko jūs konstatējāt? Jo secinājums ir tāds, ka lūk atbilstīga. Uh, standartu ievērošana AML ir svarīga. Jūs sakat, lūk, šie standarti netiek ievērot. Nu, bet pastāstiet sīkāk tad. Otrām kārtām. Jūs teicāt, ka ir arī ietekme nu, makroekonomikas ziņā. Nu, tas, manuprāt, liecina par to, ka atsevišķās dalībvalstīs tieši šis līdzekļu apmērs ir svarīgs. Citādi mēs nerunātu par makroekonomikas ietekmi vai ne tā. Vai jūs varētu pastāstīt par kāda līmeņa investīcijām tiek runāts, par kādu apjomu investīcijām? Mums ir jāzina, kas vairāk par to visu. Nu tā tad. Lūdzu, Tirjons kundze. Pirmais jautājums. Mēs šai ziņojumā apskatām visas tās lietas, kur notikusi oficiāla izmeklēšana. Ne, mēs nerunājam tik daudz par apsūdzībām, jo ar to nodarbojas citi ziņojumi, bet savā ziņojumā mēs pievēršamies tieši tiem pro izmeklēšanas procesiem, kas šobrīd norisinās vai kas ir pabeigti. Šobrīd, kad runājam par atbilstīgu uh, eh, AML ietvara īstenošanu ES līmenī, vairāk par pusi ES dalību valstu nu, šobrīd ir komisijas kontrolas lokā un padziļinātās pārbaudas procesu iziet kas notika pavisam nesen Igaunijā, piemēram, ar šo bankas lietu, nu, tur tika identificēts, ka nav atbilstīgi īstenots padziļinātās pārbaudas procedūras, jeb due diligence procedūras, bet mēs secinām, ka pašreizējais ietvars teorētiski varētu būt pietiekams, lai risinātu šo jautājumu. Un trešais pielikums eh, piektajā direktīvā, kas tika pieņemts jūnijā, faktiski ļoti skaidri arī runā par šo risku, kas saistīts ar rezidentūras un pilsonības nopirkšanas sistēmām. Tad, tad ietvars faktiski pastāv, un šobrīd jautājums ir par to, lai šis eh, tiesiskais ietvars tiktu atbilstīgi īstenots. Te, protams, lomu jāspēlē gan komisijai, gan jūsu komitejai, jāpiedāvā šī pietiekamā pāraudzība nenoliedzama, nu, un Elodija pastāstīs jums tālāk par makroekonomikas ietekmi. Ja? Nu, protams, ka jums ir pilnīgi taisnība, makroekonomikas ietekme nenoliedzami sāsinās tajos gadījumos, kad dalībvalsts ir maz, neliela, nu, piemēram, Latvijā. Ar bija schēmas rezultātā tā šādas investīcijas veido 1% no IKP, un Maltā tas ir 2,5%. Tas ir pat vairāk nekā nu, viņiem lauksaimniecība dod iegumu, ieguldījumu IKP. Nu jā, Jo, kā jau teicu, nav nekāda obligāta pienākuma valstī fiziski uzturēties. Arī nodokļu ziņā viņi nekādu slogu neizjūt. Nu, lūk, tā tas ir. Vai jūs zinat, kāda ietekme ir investīciju ziņā? Vai jums ir skaidri, bet jūs tā tad nezināt, kā tas ietekmē valsts budžetu, ja? Mums ir ietekme investīciju jomā, bet nezinām, kāda ir tālāk papildu efekti, kas, nu, nāk tam visam līdzi. Pīters Simons lūdzu tālāk. Nu, deviņu gadu gaitā, jāsaka, jāuzlieciet austiņas. Deviņu gadu laikā parlamentā šeit strādāju, bet nekad nesu uh, savu uzrunu sācis ar to, ka es savu uzrunu sāku man godā tie viesi, lībie kolēģi, mm, biedri un tā tālāk. Jo šajā gadījumā bez sociāldemokrātiem šķiet vispār neviena cita telpā vairs nav. To vienkārši gribēju arī skaidru un pateikt. Nu, skādi, protams, tik ļoti aizraujoši ir šī tēma. Nu, kas man liekas šausminoši, nu, kas izriet no jūsu prezentācijas, taksi viens, taksi divi Panamā un taksi trīs. Es šobrīd strādāju par koordinatoru un man. Uh, Es vienkārši pat ne, nezināju, ka tas ir aktuāli 18 no 28 dalību valstīm. Tas man ir milzīgs šoks. Nu, dien. Es domāju, nu labi, nu es sapratu, ka tas ar vien plašāk tiek izmantots kā schēma, bet ka 18 no 28 dalību valstīm, tas taču jau ir vairākums, kas to izmanto. Un tad tas vairs nav nekāds izņēmums, bet drīzāk norma, vai ne tā? Vai šī tēma tad šais desmitajās dalībvalstīs, kas, kas tagad zina par visiem šiem uh, izmeklējumiem, jo zina, tiek arī nu, apskatīta kā problēma? Jo, piemēram, nu, šīs valsts jau varētu teikt, ka tā un tā, tas viss ir aktuāli. Nu, es nezinu. Es nebū, neesmu par to nekur dzirdējis, ka, lūk, uh, Vai ir kaut kāda tāda veida, piemēram, nezinu, nu, skaidrošanās, diskusijas dalībvalstī par š, padomē par šīm tēmām? Tas viens jautājums. Un otrs, vai jūs varat nosaukt skaitļus, vai jums ir kaut kāds pārskats, aptuvens pārskats par to, cik daudz cilvēku no ES dalībvalstu iekšienes, e, piemēram, saņem pilsonību no citām dalībvalstīm? un tad pārvāc uz turieni, nu, piemēram, lai gūtu kaut kādas nodokļu priekšrocības. Tātad summāri par cik daudz cilvēkiem mēs šeit runājam par šādu pilsonības maiņu es iekšienē. Un procentuāli, un tas tagad, protams, ir interesanti šo vīzu jautājumu kontekstā, ņemot vērā īpaši brīvo pārņemšanu, un cik daudz ir to cilvēku, kas no ārienes, tā teikt, dabū šo pilsonību Eiropas Savienībā, un vai ir arī zināms, no kādām valstīm pārsvarā viņi nāk. Paldies! Jā, 18 dalībvalstīs ir šāda veida schēmas, kur mm, uzturēšanas atļauju var iepirkt veicot investīcijas, bet par pārējo runājot, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo bet atsevišķās dalībvalstīs no šāda veida investoriem tiek prasīta aktīva līdzdarbība ar, dar, ar darba vietu veidošanu, ar uzņēmumu veidošanu. Tātad mums ir jāņem vērā arī šī specifiskā schēmu e, nianse. Tātad viena ir specifi, nu, tāda specifiska cena klāt investīcijām, jā, bet ne visās dalībvalstīs eh, šeit runājam par pasīvām investīcijām nav tā, ka visā šajās dalībvalstīs arī, piemēram, viss tiek vērsts tieši uz nekustamā īpašuma jomu. Te jābūt piesardzīgiem. Tas nav tik viennozīmīgi. Tas lielā mērā tiešām ir atkarīgs no tā, kā uz to raudzīties. Bet mūsu pētījumā, un īpaši pirmajā un otrajā pielikumā, mēs arī skaidrojam nu, visu ļoti detalizēti. Varat to izpētīt. Par rīcības kodeksu runājot un to, kas norisinās padomē, jāsaka, godīgi man nav nejausmas, kā atbildēt uz šo jautājumu. un nu, kas attiecas uz eh, uz eh, šo schēmu dalībniekiem. Šīs schēmas ir pieejamas tikai trešo valstu valsts piedrīgajiem. Tas man jā, jāpasaka. Šī sistēma pat pa sevi varbūt uh, eh, ir varbūt pieejama citiem, bet tās fiskālās priekšrocības e, reizēm varbūt arī nesaistītas ar šādām sistēmām. Respektīvi, šāda veida fiskālas priekšrocības var būt pieejamas arī dalību valstu pilsoņiem, kas, piemēram, nu, um, ir no Itālijas. Nu, piemēram, Portugālē, Itālijā tas ir tā. Jums nav jābūt par Portugāles rezidentu, lai, piemēram, piekļūtu kaut kādu veidu nodokļu priekšrocībām, jūs varat palikt par Itālijas pilsoni. To mēs vēlējāmies precizēt arī šai pētījumā, un kas attiecas uz veiksmīgo pieteikumu iesniedzējiem no ārpus eh, ES šādu schēmu ietvaros. Vairāk par 5000 jaunu pilsoņu ir eh, pie, pēdējo piecu gadu laikā iekļuvuši šādā veidā Eiropas Savienībā, un nu, uzturēšanās atļaujumu saņēmuši 126 tūkstoši pēdējos piecos gados. Bet tie tiešām tā, tās tādas ļoti konservatīvas aplēses, tās pamatojas uz datiem, kas ir publiski pieejami no valdību avotiem. Tāpēc mm, šie skaitļi varbūt ir nedaudz atšķirīgi no tiem, ko jūs padzirdat kaut kur citur, bet nu šie ir tādi apstiprināti oficiālie skaitļi un tādas ļoti konservatīvas aplēses, jo vairāk kā puses dalībvalsts šādu datus, šādus datus vispār nepublicē. Now it's my turn to Tagad mana kārta uzdot jautājumus, saka priekšsēdētāji. Pievērsīšos sākumā manai dzimtenei, Portugālei. Jā, ir arī tādas privilēģijas trešo valstu pilsoņiem kas, tā ir sistēma, kas tika izveidota trojkas gados. Jā, neoliberālā politika. Nekas jauns netika izgudrots, viņi vienkārši šo sistēmu pārņēma no citiem. Ja mēs runājam par eh, nodokļu schēmām, Eiropas Savienības valsts piedarīgajiem ir, eh, protams, valstis, kas sāk mosties, kam zviņas krīt nos no acīm, bet es pati esmu daudzus jautājumus gadu gaitā komisijai sūtījusi. Kā var kaut kas tāds notikt? Valsts pilsoņi tiek diskriminēti viņi maksāja daudz augstākus nodokļus tajā pašā laikā, kad, piemēram, francūžiem, britiem, zviedriem un citiem tika piešķirti uh, izdevīgāki nodokļu režīmi. Diemžēl arī tas notika sociālistu valdības paspārnē. Es eh, dom, eh, gribētu arī Eirogrupas priekšsēdētājiem Santāno kungam pavaicāt, vai viņam neliekas, ka būtu pienācis laiks rīkoties. Runājot par zelta vīzām. Jūs savos ieteikumos runājat arī par kontroli, bet, lai varētu veikt kontroli, pirmām kārtām vajadzētu arī publicēt sarakstu ar tiem vārdiem, kam šīs vīzas ir piešķirtas. Bet Portugāla atteicās to darīt Maltā, un Kiprā gan to izdarīja, bet Portugālē gan nē. Un uh, par uh, iegānstu tiek izmantota datu aizsardzība. Nu, kliedzoši tas ir. Nu, izskatās, ka data aizsardzības regula citas dalībvalsts nekavē šo sarakstu publiskot. Mēs nerunājam tikai par labuma guvējiem, ir jādomā arī par uh, cilvēkiem, kas ģimenes atkal apvienošanās rezultātā iegūst šādas schēmas. Portugālē tagad ir apmēram kādi 6000 zelta vīzas turētāju un 11000 ģimeņu uh, šo. Uh, vīzu turētāju ģimenes locekļu, kam ir piešķirta uzturēšanās atļauja Portugālē. Ļoti interesanti, kā risināt šos jautājumus. Vēl kāds jautājums. Jūs uh, atsaucāties uz uh, piekto antinaudas atmazgāšanas direktīvu un teicāt, ka ir jābūt ļoti uzmanīgai šādu schēmu kontrolēji. Bet saskaņā ar Transparency International nesenā ziņojumu tas attiecas tikai uz ierobežotu struktūru skaitu. Varbūt, ka bankas kaut ko tādu dara bet, um, piemēram, juristi nedara to, advokāti nē, tāpat kā arī nekustamā īpašuma nozara to nedara. Mēs ļoti labi esam par to informēti. Un mēs varam runāt par veselu uzņēmēju darbības nozari, kas ir uzcelta uz šo principu bāzes. Ja privātas struktūras ja tām ir jāveic šī rūpīgā pārbauda, kā var būt tā, ka valdības, valdībām nav uh, jāsniedz informācija un nav uh, jāpārbauda rūpīgi katra šī uh, iesniedzēja status un personālijas. Vēl kāds jautājums. Mēs esam The Guardian lasījuši arī par finanšu uzņēmumiem un Enlija Partners vienojās ar Maltas valdību. Mēs zinām, ka tas ir noticis, viņi ir izveidojuši šo sistēmu Maltai, un viņiem, un viņiem ir arī kontakti ar uh, Cambridge Analytica darbiniekiem, kas ir palīdzējuši ietekmēt vēlēšanu gaitu arī Sant Kīcā un Nevisā. Un viens pat bija no viņu darbiniekiem ieslodzīts ASV cietumā. Bet vienu brīdi viņiem pat eh, tika piešķirta licence atvērt banku Maltā. Elena un partners ir eh, tāda visai iespaidīga organizācija un vakardien Guardian lasījām rakstu, kurā viņi paši atzinās, ka viņiem ir ietekme, ka viņi ir lobējuši apvienotās karalistes valdību, lai uz dažām no šīm jurisdikcijām neatiektos lai uz dažām no šīm jurisdikcijām varētu attiecināt eh, bezvīzu režīmu. Un vai kāda sakritība nākamnedēļ mēs eh, tieši runāsim eh, par ESO ziņojumu, kurā ir pieminētas šīs zelta vīzas. Un mums ir eh, jāpieņem, piemēram, vienošanās par bezvīzu režīmu starp ES eh, un Barbadosu, Šeišais salām, eh, Santkītsu un Nevisu, Barbadosu un citām Karību jūras teritorijām. Es gribētu teikt, ka taks 3 vai 2 vajadzētu uh, Uh, aizsūtīt vēstuli parlamenta priekšsēdētājiem un pateikt, ka šis saraksts tomēr būtu jāpārskata un jāreģiņē, ņemot vērā um, iegūtās atziņas un informāciju. Bet es gribēju pavaicāt, ko jūs esat uh, uzzinājuši par šo Alien Partners, uh, šo visai tumšo un šaubīgo organizāciju. Un mēs dzirdējuši esam, kā arī uh, Borāzo kungs tur piedalās dažādos uh, smalkos pasākumos, uh, viņš ir tā sauktā globālā personība. Šīs uh, dubļainās uh, netīrās organizācijas arī šeit lobē Eiropas Savienības institūcijās un valdības tās mēģina pārliecināt ar tām sadarboties. Un mēs te domājam, nerunājam tikai par kaut ko tādu, uh, lai varētu līdzekļus atmazgāt, mēs runājam par daudz netīrākiem darījumiem. Paldies, ja mēs runājam par kontroli ziņojumā. Mēs eh, norādām, ka Eiropas komisijai vajadzētu izstrādāt vadlīnijas par caurskatāmību, kam būtu jāsako Eiropas Savienības līmenī dalību valstīs. Tas, protams, varētu attiekties gan uz uh, šī vīzas vai um, uzturēšanās atļaujas prasītāja personību un personas datiem, bet tāpat mums ir jādomā arī par cita veida informāciju, proti par vidutājiem, kas ir iesaistīti šajā procesā un kādu lomu viņi tajā visā spēlē. Es domāju, ka dalību valstu līmenī tā varētu būt uh, tāda ļoti laba caurskatāmības uh, ieviešana. Ja mēs runājam par privāto sektoru un direktīvu, vīzu direktīvu, mēs savā ziņojumā uzsveram. Protams, ka arī privātajam sektoram ir jāievēro šīs uh, pārbaudas procedūras, bet ko mēs šajā ziņojumā īpaši norādām? Ja mēs runājam par investīciju schēmām, arī dalībvalstu iestādēm ir jāveic kontroli, ir jābūt monitoringam. Mēs atsaucamies uz to, kas notika Ungārijā. Piemēram, viņiem tur arī varēja iegūt uzturēšanās atļaujas, rezidents statusu pateicoties investīciju schēmām. Uh, Bet eh, tad nāca gaismā, ka parlamentārā komisija, kam vajadzēja procedūru kontrolēt, nevarēja savu darbu paveikt godam. Un te ir jau jāsāk runāt par eh, dalību valstu iestāžu atbildību, par, par dalību valstu atbildīgo iestāžu darbību. Jūsu pieminētais uzņēmums, Nelīna partners, jā. Ja Šeit tiek uzdots ļoti daudz jautājumu. Mums ir jāsaprot, ka tas ir privāts uzņēmums, kas no vienas puses īsteno valdības pārziņā esošu schēmu. Šīs schēmas tiek uh, laistas, tā teikt, tirgū, pat varētu teikt, reklamētas, bet tas šo padziļināto pārbaudi neveic. Mums ir jārunā par interešu konfliktu, par caurskatāmības trūkumu, par to visu ir jārunā. Mums jārunā arī par uh, vidutājiem un vidutāju personas datiem. Uh, skatieties uz šo attēlu, mēs uh, esam uh, šo um, bildi nofotografējuši, lidojot uz Maltu, un Finlija un partners tur ļoti, teiksim, tā atklāti šādas schēmas reklamē mm, lidmašīnā atrodamā žurnālā. Mums ir jāpasaka, ko tad dara šī ko tad dara šie vidutēji, kas uh, atvieglo šo kompāniju pirmām kārtām ienākšanu tirgū, uh, un tā tālāk. Elodija, tu vēlētos papildināt. Daži vārdi par uh, bezvīzu režīmu, par vienošanos ar dažām valstīm. Jā, Santkīca un Nevisa bija pirmā no valstīm, uh, Um, kur, kuras pilsoņi var bez vīzām doties uz uh, lielāko vairumu ES dalību valstu. Un, protams, vai no Eiropas Savienībai vai dalību valstīm atsevišķi vajadzētu to ņemt vērā. Uh, Kanāda, piemēram, uh, mainīja savu vīzu politiku, ņemot vērā šo situāciju un uh, pārskatīja bezvīzu režīmu tā, ar šo valsti, ar šīs valsts piedarīgiem, tā tad ir iespējams kaut ko darīt. Tagad es došu vārdu Jēzeka kungam. Drīzāk pilnvarošu viņu uzrakstīt vēstuli parlamenta priekšsēdētājiem lai šis saraksts ar valstīm, kas varētu baudīt bezrežīmu, tiktu pārskatīts. Es redzu, ka Fande Kandelārs kungs ir ieradies zālē. Ja jūs vēlaties izteikties, ir vēl laiks palicis, es taču nekļūdos. Jā, paldies, es atvainojos, ka ierados ar kavā, kavēšanos. Esmu pateicīgs par šiem pētījumiem, bet man arī ir vairāk jautājumu par zelta vīzām. Ir šādas schēmas, kas rada, protams, ļoti lielus riskus. Un, nu, tās burtiski ož pēc naudas atmazgāšanas, nodokļu nemaksāšanas un cita veida krāpniecības no, nu, pēc korupcijas. Bet dalību valstīm ir daudz un dažādi iespēja, kā šīs schēmas izmantot. Ko es te lasu 36. lapusē? Protams, mums ir jārunā arī par ekonomiskajiem ieguvumiem. Šādu schēmu ekonomiskā ieteikuma patiesībā ir tāda ļoti maziņa un niecīga. Es tādēļ uh, gribēju pavaicāt, kādēļ jums šķiet, ka šīs eh, procents ir tik niecīgs Un otrām kārtām, ja mēs runājam par makroekonomiskā līdzsvara trūkumu, kādi varētu būt varbūt tie ieguvumi, varbūt eh, pozitīvā puse šādiem, šādām investīcijām, kāda peļņa ir iespējama un, protams, arī eh, kāds ir, kāda ir šī negatīvā ietekme, ko jūs varētu konstatēt dalību valstīs. Ja runājam par makroekonomisko analīzi, mēs apzinām tiešo investīciju piešķiršanu, ieguldīšanu valstīs, ņemot vērā statistiku valstī, bet mēs nevarējām tā skaidru un gaišu pateikt, vai bez interesantākām, tādām pievilcīgākām nodokļu schēmām šīs investīcijas būtu notikušas vai nē. To mēs nevaram pierādīt. Ja mēs runājam par eh, šo efektu, kas varētu ietekmēt arī citas jomas, Mēs jau minējām, ka investoram nav saistību būt fiziski klātesošam kādas dalība valsts teritorijā. Ja jūs varat izmantot šādu schēmu, tas nenozīmē, ka jūs kļūsiet par valsts nodokļu rezidentu. Pat ja rezidenta status jums ir piešķirts, tādēļ ir ārkārtīgi sarežģīti. Uh, lēst, eh, cik daudz no cilvēkiem, kam šī schēma ir piešķirta, patiešām dzīvo attiecīgajā valstī. Tātad mums ir grūti izvērtēt arī šos netiešos eh, efektus. Paldies! Paldies! Ja es pareizi sapratu, saka Van Kandelārs kungs, tad šos efektus ir gandrīz uh, neiespējami aprēķināt. Ja vien ja jūsu rīcībā nebūtu pilnīgi visi dati, lai šāds aprēķins veiktu. Protams, kādēļ mēs eh, vēlamies vēsties pret šīm zelta vīzām. Pirmām kārtām mums ir jāsaprot, kāds ir šīs problēmas apjoms un eh, cik lielu makroekonomikas daļu tas skar. Jūs varētu atbildēt ļoti īsi. Mēs nekad uh, neapgalvojām, ka esam pret kaut ko. Mēs vienkārši apkopojām un izpētējām mūsu rīcībā esošos datus, un, protams, tas, ja mēs nevaram piekļūt visiem datiem, uh, Eh, rada problēmas. Mēs apkopojam ne tikai mm, pašu ievāktos datus, nē, mēs redzam, ka arī citas organizācijas ar šādām problēmām eh, sastopas, bet nu, mēs ar, strādājam ar to datu apjomu, kāds bija mūsu rīcībā. Paldies! Priekšsādētāji, jā, varbūt es varētu paturpināt eh, Portugālē valdība, piemēram, publisko šādus skaitļus, cik liels ir bijušas ārvalstu investīcijas. Bet lielākais vairums zelta vīzu tiek piešķirt cilvēkiem, kas Portugālē iegādājas nekustamo īpašumu. No vairāk kā sešiem tūkstošiem šādu cilvēku Tikai 11, zelta vīza, tikai 11 no viņiem zelta vīza tika piešķirta, lai uh, viņi varētu atvērt uzņēmumu Portugālē. Tikai 11. Protams, šie skaitļi nav pietiekami daļrunīgi. Mēs te nerunājam par līdzekļiem, kas nāktu par labu valstī vai sabiedrībai. bet uh, tas uh, radīšos netiešos uh, nepastarpinātos efektus uh, tika iepirkts daudz nekustamā īpašuma, un tas radīja nekustamā īpašuma burbuli, kas, protams, vienā brīdī plēsa un nodarīja milzīgu kaitējumu. Savukārt tādās valstīs kā Malta, kur daļa no uh, naudas, kas uh, iegūta pateicoties zelta vīzu un zelta uzturēšanās atļauju izsniegšanai, nonāka tiešā veidā valsts budžetā. Daļa no līdzekļiem tiek investēta arī faldos, bet eh, ļoti daudz līdzekļu arī tiek ieguldīti, lai, piemēram, izglābtu privātas bankas, tādu kā Lombardo banka Maltā. Tas ir ļoti dīvaini, vēl tā maigi izsakoties. Man šķiet, ka vairāk jautājumu mums nav. Liels paldies Šerers kundzei un Tirjona kundzei par tik uh, interesantiem un noderīgiem ziņojumiem. Esmu pārliecinātā, ka jūsu izpētes rezultāts noderēs mums arī turpmākajā darbā. Es gribētu arī pateikt, ka šīs schēmas nebūtu piedzīvojušas tādu uzplaukumu, ja, piemēram, komisija nebūtu zināmā mērā iedrošinājusi to izveidi. Jūs, protams, varat aprunāties ar dalībvalstu struktūrām, uh, uzdot tām jautājumus, bet tad, uh, piemēram, Maltā viņi piemin uh, komisāri Rēdingu, Portugālē tiek pieminēta trojka, kam vajadzēja kontrolēt, monitorēt, bet, nu, tik un tā tur šādas schēmas zēl un plauka. Esmu visnotaļ pārliecināta, ka jūsu ziņojums būs ļoti noderīgs mums, lemjot par tiem pasākumiem, kas ir jāievieš turpmāk, un komisija arī beidzot ir jāatmostas no miega, jāsadarbojas ar SAO un jāievieš pasākumi. Un nē, apšaubām arī Eiropas parlamentam jāuzņem sava atbildības daļa. Paldies! Be, uh, Tagad mums vajadzētu uzsākt otro diskusiju partneri, pētījuma uh, prezentācija par naudas atmazgāšanas un nodokļu nemaksāšanas risku, kas uh, ir saistīts ar muitu, ar brīvostām un muitu noliktavām. Rolands Korvers ir uh, šī pētījuma autors. Man ir ļoti liels prieks viņu šeit atkal redzēt pēc uh, tā uh, Uh, lieliskā darba, ko viņš paveica jau sadarbojoties ar PANA komiteju. Viņš strādā arī Eiropas parlamenta izpētes dienestā. Es domāju, ka mēs patiešām esam ieguvuši uh, izcilu speciālistu, un viņš varēs par šīm sēmām pastāstīt. Ron! Paldies, priekšsādātāji! Labu pēcpusdienu visiem! Man ir liels prieks atkal būt šeit, tikties jau ar uh, redzētām uh, sejām. Uh, brīvostas. Pavisam ātri iziešu cauri savas prezentācijas eh, sapturam, tā tad eh, sākšu ar eh, definīciju, kas ir brīvs, brīvostas ka arvien vairāk tiek izmantotas šīs brīvostas un naudas atmazgāšana un atmazgāšanas un nodokļu nemazgāšanas riski, kas saistās ar brīvostām. Nu, tas jums sniegs tādu nelielu kontekstu, pirms mēs ķersimies pie nākošā ziņojuma, kas ir juridiskā analīze par attiecīgo likumdošanu. Mm, Eiropas Savienības uh, uh muitas kodekstu, AMLD, tā ir um, nelikumīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas uh, direktīva un vēl citi termini. Tā tad uh, vispirms sākumā pateikšu dažus vārdus par Luksemburgu, jo esmu veicis pētījumu par Luksemburgu, esmu tur bijis, esmu runājis ar attiecīgām iestādēm, tāpat arī ar licencētu operatoru, un uh, šķiet, ka mēs varam izdarīt interesantus secinājumus no Luksemburgas gadījuma, jo šobrīd Tā ir vienīgā brīvosta pasaulē, kas atbilst AML, tātad pret uh, nelikumīgi iegūt līdzekļu atmazgāšanas ietvaros. Runājot par uh, brīvajām ostām un uh, muitas noliktavām. Es domāju, ka pirmām kārtām ir jāsaprot terminus, tātad brīvostas. Pirmo reizi parādās Eiropas Savienības eh, tiesiskajos tekstos AMLD 5, tātad 5. direktīvā pret eh, naudas atmazgāšanu un no 10. janvāra 2020. gadā eh, tā kļūst par definētu struktūru, bet līdz tam ir kā tā nepastāv. Juridiskais pamats brīvostu noteikšanai ir muitas kodeks un principā tās tiek uzskatītas, ka tās ir pakļauts brīvās zonas procedūrai. Eiropas Savienībā mums ir apmēram 82 eh, brīvās zonas, eh, par kurām ir paziņots Eiropas komisijai. Dažas no tām ir brīvostas. Eh, principā brīvosta ir noliktava, kas ir brīvajā zonā un kur ir paredzēta telpa, lai uzglabātu tranzītā esošas preces. Brīvosts ir kļuvušas populāras, lai uzglabotu uh, vērtīgas preces, tā skaitā mākslas darbus, antīkas lietas, vīna kolekcijas, antīkas automobīļus un tā tālāk. Un muitas kodeks, par to es runāšu vēlāk savā prezentācijā. Un, principā, šīs noliktavas ir ļoti līdzīgas muitas noliktavām, kas ir, nu, it kā līdzīgas noliktavas, bet uh, Ehm, šīs muitas noliktavas arī var piedāvāt eh, netiešas nodokļu eh, labumus attiecībā uz konfidencialitāti, nu, līdzīgi kā brīvosts. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ir 82 brīvās zonas, kā es teicu, Eiropas Savienībā, bet ir tūkstošiem muitas eh, noliktavas, un dažkārt tās specializējas tieši tādu pašu veidu preču glabāšanā kā brīvostas. Vislielākā brīvosta Eh, nu, lielākās no tām, kādas mēs šodien apskatām, ir Ženēvā, vecākā no eh, tām - Luksemburga, Singapūra. Tā tad eh, tur ir viens un tas pats īpašnieks. Tātad Pekinā, Hongkongā un Delavērā ir šīs struktūras un uh, Eh, tie ir eh, finanšu centri lieli, kas uzskata brīvostas par tādu piesaistošu elementu mm, šo finanšu centru pakalpojumiem. Eh, kāpēc brīvostas ir tik populāras mūsdienās? Ja mēs raugāmies uz šo ainu, mēs nevaram aizmirst par mākslu kā investīciju šis tirgus arvien palielinās un pieaug. Mākslas darbi ir prece, kas arvien vairāk tiek glabāta brīvos tās. Pirmkārt, valdību un banku konfidencialitātes prasības ir palielinājušās tātad mazinot šo konfidencialitāti attiecībā uz uh, nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un daudz cilvēku meklē alternatīvas, tātad, kur ielikt savus naudas līdzekļus, kas ir uh, ļoti iespējams noslēpti banku konto šajās valstīs, un tātad šie finanšu aktīvi tagad tiek uh, aizstāti ar citiem aktīviem, kā jau es teicu, tie ir mākslas darbi, antīkas preces, luksusa preces, vīni, mākslas tirgu, uh, papildina privātas kolekcijas, arī tas, ka paplašinās muzeja pasaulē, tā tad ir liels pieprasījums arī šādā ziņā, tad pieprasījums pēc mākslas darbiem ir pieaudzis. Tāpat arī multimiljonāru skaits ir palielinājies to dalība šajos tirgos. Šie multimiljonāri arvien vairāk rodas Ķīnā, tuvējās austrumos un Krievijā, tad arī tur palielinās šo brīvostu popularitāti. Principā īpašniekiem nav jāmaksā importa vai eksporta nodokļi, kad viņi pārsūta eh, starp eh, brīvostām un arī pārdošana no brīvosts ir eh, bez nodokļiem. Tātad preces tur var glabāties visu laiku mūžīgi tās var pārdot, eh, cik reiz vien kāds vēlas, un eh, nekādi nodokļi nav, netiek iekasēti šādā gadījumā. Un vēl, kas ir interesanti, pievilcīgi, ka uh, brīvostas uh, dod vēl papildus uh, konfidencialitātes līmeni tirgu, mākslas uh, priekšmetu tirgu bieži vien ir kāds, eh, kāda offshore kompānija, kas, teiksim, eh, iegādājas, eh, teiksim, kādu Picasso glāznu, un ja viņi grib palikt nezināmi, tad viņi var uzlikt vēl papildus tādu konfidencialitātes līmeni, noslēpmainības līmeni, no, noliekot šo iepirkto mākslas darbu kādā brīvostā. Daži vārdi par um, naudas atmazgāšanas risku, izvairīšanos no nodokļiem. Uh, Um, brīvostas ir saistītas ar konfidencialitāti un um, tās pieļauj veikt transakcijas nepies saistot uh, regulētāju vai nodokļu iestāžu uzmanību. Un neskatoties uz tiem centieniem, ko mēs veicam Eiropas Savienībā, tas tomēr tā joprojām notiek vērtības parasti deklarē īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis, tātad tas balstās uz pašdeklarēšanās principu lielākā vairumā gadījumu, nu, tas gan tā nav Luksemburgā, un vairumā gadījumu nekas netiek pārbaudīts. Māksla joprojām ir viens no ļoti neregulēt, citiem tirgiem. Tas nozīmē, ka var izvairīties no nodokļu maksāšanas, tāpat arī kapitālu var viegli pārvietot un e, ir viegli, e, teiksim, ļoti pārvērtēt vai nenovērtēt kādu mākslas darbu. Kas vēl ir problemātiski? Cīņā pret um, nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem un nodokļu nemaksāšanu. Muitas iestādes bieži vien mm, nav pietiekami zinošs, lai novērtētu mākslas darbu, teiksim, lai novērtētu mākslas darbu, tas ir ļoti tāds dārgs pasākums, un es zinu, ka Luksemburgā, piemēram, muita var nolīgt eh, kultūras ministrijas ekspertus, lai noteiktu, vai, teiksim, rēķins atspoguļo nu, daudz maz aptuvenās vērtībās, teiksim, konkrēta gleznas vērtību, bet uh, Visbiežāk tā netiek darīts, šis pakalpojums netiek izmantots. Vēl viena lieta starptautiskos mākslas tirgos ir, ka ir ļoti daudz notiek barter darījumu, tā tad viens mākslas darbs pret otru un mākslas kā tādas portatīvais raksturs, teiksim, ir ļoti viegli pārvietot glēznu, kas ir vērts 50 miljonus, nevis, teiksim, 50 miljonus banknotēs kaut kur pārvadāt. Pastāv liela saikne starp eh, mākslas darbu tirzniecību un offshore konfidencialitāti. Kā es teicu, ir daudzi offshore uzņēmumi, kas prasa, eh, teiksim, lai viņu pārstāvis vai jurists vai kāda mākslas galerija, teiksim, lai viņu vārdā dodas uz kādu brīvostu un noliek tur aktīvus. Eh, protams, ka te vēl var pievienot konfidencialitātes papildus līmeņus, ja ir tāda vēlme. Tā mēs nonākam pie juridiskā aspekta manā prezentācijā, kā es teicu. Mēs jau runājām par um, nodokļu nemaksāšanas un naudas atmaskāšanas riskiem, tātad par AMLD direktīvu un padomas direktīvu par administīvo sadarbību. Tāpat ir jārunā arī par savstarpējo saikni starp uh, šiem trīs uh, tiesību aktiem. Dažkārt man ir jāizvērtē zināmas ietekmes, jo vai nu e, regulējums ir nu pats stācies spēkā, teiksim, kā ceturtā naudas atmazgāšanas e, direktīva, piektā stāsies spēkā tikai 20. gadā un tā regulēs brīvostas, bet pie tā es nonākšu savas prezentācijas gaitā. Tātad pirmām kārtām Eiropas Savienības e, muitas kodeks. Muitas kodeks nosaka juridisko pamatu brīvostām un brīvajām zonām un arī muitas noliktavām. Jo e, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs e, runājam par brīvostām, tad ir jārunā arī par muitas noliktavām. Tātad UCC e, muitas kodeks ļauj atlikt netiešos nodokļus un importa nodokļus, jo šīs preces formāli atrodas tranzītā, un muitas kodeks nenosaka cik ilgi preces var atrast, atrasties tranzītā un tātad būt pakļauts šādām procedūrām. Tātad preces tur var palikt uh, mūžīgi mūžos un tātad viņas būs pakļautas šim muitas kodeks nosacījumam. Vēl viena raksturiezīme ir tāda, ka praktiski jebkurš var uh, uh brīvajā zonā vai muitas noliktavā nolikt uh, preces. Tas var būt, teiksim, kāda jurists vai galerija, piemēram, īpašnieka vārdā vai uh, jurists, eh, kas ir eh, galerijas vārdā rīkojas un galerija, kas rīkojas īpašnieku vārdā, tā tad eh, tas, kurš novieto šo mākslas darbu, protams, nevienmēr būs viņa īpašnieks, tas ir pilnīgi skaidrs. Vēl viena lieta. Muitas kodeks pastāv jo tas aplūko netiešās nodokļu nomaksas uh, Eh, procesus. Tas vairāk tiek attiecināts uz šo preču tranzītu un netik daudz uz eh, preču īpašnieku. Tātad eh, kaut kas, ja tiek importēts, tad nu, muitas kodeks izpratnē ir jāmaksā kaut kāda nodokļa vai citi netieši nodokļi. Tātad daži secinājumi par muitas kodeksu. Tas ir dod juridisko pamatu netiešiem atliktiem uh, nodokļiem, jo, kā es teicu, tie pieļauj, ka preces tiek pastāvīgi glabātas īpašās eh, noglabāšanas vietās. Ja preces tiek pārdotas brīvostā, tad netiešie nodokļi, nu, no tiem praktiski ir izdarīta izvairīšanās de facto. Tā ka varētu teikt, ka muitas kodeks principā paredz jau šādu iespēju izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tas ir pilnīgi legāli, bet tad var rasties jautājums, vai tranzīta procedūras ir eh, paredzētas eh, šāda veida biznesam. Un, kā jau es teicu iepriekš, praktiski jebkurš var ienest, eh, novietot šīs preces brīvajās zonās. Un gandrīz tāds pats juridiskais ietvers ir arī muitas noliktavā. Muitas noliktavas var atrasties jebkur, jebkurā vietā valstī, un tām nav obligāti jāuzglabā preces, kas ir tranzītā, teiksim, te ir viena glabātuva pie Briseles, kur īpašnieks eh, var prasīt uh, autorizāciju arī uzglabāt preces eh, transītā. Dažkārt uh, ir tāda kā obligācija jāiemaksā, kas nozīmē, ka tad, kad šīs preces iziet no uh, muitas noliktavas, ka netiešie nodokļi tiks samaksāti. Nu, tā ir šī galvenā atšķirība muitas eh, noliktavai ar, no brīvosts. Tālāk, AMLD, tātad pretnaudas atmazgāšanas direktīva, piektā direktīva stāsies spēkā 10. janvārī 20. gadā, un tajā būs skaidri noteikts, būs iekļauts brīvās ostas, brīvost operātori un tādi, eh, tādas struktūras kā. Uh, Eh, izsoles nami galerijas, un tā tad arī viņi kļūs par eh, AML eh, direktīvas struktūrām definētā veidā. Tas nozīmē, ka būs jāidentificē visu preču faktiskais labuma guvējs un būs jāziņo par aizdomīgām transakcijām attiecīgajām finanšu izmeklēšanas struktūrām FIU. AMLD, tātad 4. direktīva stājās spēkā pagājušā gada 16. jūnijā, un tur tika paredzēta nodo, nod, nodarījuma nodokļu jomā kā e, nozieguma tips. Un šie nodokļu noziegumi vai nodarījumi arī par tiem ir e, jāziņo finanšu izmeklēšanas struktūrām. Es esmu centies noskaidrot, vai ir palielinājies ziņoto gadījumu skaits, tātad informācija, ko ir saņēmušas finanšu izmeklēšanas struktūras, bet lielā mērā viņi strādā pie saviem gada ziņojumiem. Šobrīd un Luksemburgā, nu, neformāli dzirdēju no šīs struktūras pārstāvjiem, ka viņiem apmēram 600 tādas aizdomīgas transakcijas ir tikušas ziņotas saistībā ar nodokļiem. Tātad e, runa ir par 2017. gadu. Vēl viena lieta. Eh, tiešās nodokļu iestādes tām būs eh, piekļuve eh, datiem par galīgo labuma guvēju. Šī informācija tiek iegūta padziļināts izpētes rezultātā, balstoties uz DAK, tātad direktīvu par administīvo sadarbību. Tā tad šī administrācijas sadarbības direktīva tādā veidā sasaistās ar AMLD direktīvu, tātad pret naudas atmazgāšanas direktīvu. Te mēs redzam schematiski to attēlotu. Es aplūkoju to, cik pieejama ir informācija un cik lielā mērā tā ir pieejama un arī cik lielā mērā var veikt šīs informācijas apmaiņu. Bet, nu, tad, tad sākumā šī informācijas pieejamība cik, tā ir, cik, cik viegli tā var piekļūt. Sākot ar 20. gadu licencēt to brīvostu operatoru, viņiem būs jāvāc informācija ne tikai par precēm, bet viņiem būs arī jāsaņem informācija par galīgajiem labumu guvējiem. Ja preces aiziet uz uh, muitu netiešo nodokļu nolūkos, un uh, tad uh, informāciju par eh, faktisko gali, galīgo labumu saņēmēju, tad tur būs jāziņo, piemēram, Luksemburgas galvenajam nodokdienestam par to. Un eh, tā apakšējā līnija ir nodokļu eh, dienests, tātad viņam būs piekļuva informācijā par galīgo labumu saņēmēju, bet tas būs pēc pieprasījuma, tā ka viņi nevarēs vienkārši prasīt, dodiet man uh, visus uh, faktiskos uh, eh, labuma guvējus, teiksim, no Nīderlandes, kuri, kuru darbi ir jūsu, kuru īpašums ir jūsu uh, noliktavā. Tā tad praksē, nu, tā pielietojamība ir relatīva, jo bieži vien nav zināms, kas atrodas šajā noliktavā, tad nevar zināt, ko prasīt. Un reālā ietekme šim pasākumam, godīgi sakot, ir diezgan ierobežota. Tā tad tāda ir situācija, tā, tā būs pēc 20. gada ideālā gadījumā. Un šī ir pašreizējā situācija šajā slaidā. Tā tad eh, informācija par faktisko labumu guvēju netiek ievākta, nav eh, uzraudzības attiecībā uz naudas atmazgāšanu, jo eh, nodokļu birojām nav tieša piekļuvuša informācija. Tā tad muita nedalās savos inventāru sarakstos, jo tādu pagaidām nav. Nu, tā tad šobrīd Vienīgie spēlētāji, kas šeit ir uh, būtiski, tas ir uh, licencētie uh, brīvost operatori un muita. Principā viņiem ir kaut kāda informācija. Tad daži noslēguma komentāri par um, pretnaudas atmazgāšanas direktīvu. Viena lieta, kas man šķiet Nu, viens vērojums ir tāds, ka AMLD direktīvas eh, teksta redakcija nav saskaņota ar muitas kodeksu. Brīvosts kā tāds nav atzīts, kā es teicu, muitas kodekstā. Tās formāli tiek uzskatīts par, eh, nu, jebkādu brīvo zonu, jebkādu citu brīvu zonu. Un jautājums tad ir kāda AMLD 5. direktīva stāsies spēkā, vai tajā būs iekļauts arī muitas noliktavas. Nu, tas eh, radītu milzīgu mm, pārmaiņu, jo ir 82 brīvās zonas. Eh, tāpat laikā ir tūkstošiem muitas noliktavas, kuru var nodrošināt tādu pašu konfidencialitātes līmeni un gūt tādus pašus netiešo nodokļu ieguvumus. Tātad, nu, tās ir lietas, ko nepieciešams sakārtot un atrisināt pirms eh, šī direktīva stājas spēkā. Uh, Vēl viena lieta - Eiropas Savienības pretnaudas atmazgāšanas likumdošana. Tā tiek um, būvēta uz uzticību starp uh, labticīgām struktūrām, tātad, ka tās ziņos par aizdomīgām transakcijām un kaut kas arī tiks attiecīgi darīts ar um, šo ziņoto informāciju. Nenotiek sistēmiska vai automātiska informācijas apmaiņa par uh, šiem um, pretnaudas atmazgāšanas datiem. AML eh, direktīvas eh, turpmākā veiksmīgā darbība lielā mērā mākslas tirgu būs atkarīga no eh, tā, cik laba būs uzraudzība, tāpat arī izmeklēšana un iespējamās sankcijas. Mēs zinām, kā banku sektorā uzraudzība ir darbojusies, nu, tā ka vajadzētu varbūt visu to kārtīgi vēl pamatīgi pārdomāt līdz 2020. gadam. Nu, labi, tad pāriešu pie direktīvas par administīvo sadarbību, DAC dokuments, tas ir DAC 1, pirmā direktīva, tā paredz automātisku apmaiņu starp eh, nodokļu iestādēm par iepriekš definētiem nodokļu datiem eh, uz regulāriem pamatiem, par rezidentiem konkrētās dalībvalstīs, kur kuriem ir ziņojumi tātad ieņēmumi eh, citā valstī. DAK 1 paredz arī informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma vai arī tādas spontānas apmaiņas starp nodokļu iestādēm. Tātad, ja kāda ar nodokļiem saistīta informācija diezgan tāda vispārīga teksta redakcija. Un, kā es teicu iepriekš, DAC 5, 5. grozītā direktīva atļauj eh, piekļuvi nodokļu iestādēm informācijai, kas ir, eh, ko tur šīs blaižd entitīs, tātad šīs eh, struktūras, kuram ir šīs saistības. Tātad tālāk daži secinājumi par šo aspektu. Ja jūs pārdodat eh, glēznu brīvostā, teiksim, nopērkat glēznu par 5 miljoniem, pārdot par 7, tad ir peļņa 2 miljoni, un to var uzskatīt par kapitāla guvumu. Bet kapitāla guvums netiek aplikts ar nodokļiem vienādā veidā visās valstīs. Tātad personai varbūt ir jāziņo uh, savā mājas valstī, varbūt arī nē, un fakts, ka kaut kas tiek pārdots, nav pēc dabas aizdomīgs. Tā tad, nu, tā ir tāda pelēkā zona. Runājot par eh, informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, eh, kapitāla guvums eh, par mākslas darbu pārdošanu neietilpst nevienā DAC 1 kategorijā. Tālāk, vai uh, muitas noliktavas uh, ietilpst AMLD tvērumā? Jo, ja jā, tādā gadījumā tad nodokļu iestādēm ir jābūt piekļuvēji datiem par galīgo labuma guvēju visos šajos tūkstošos uh, muitas noliktavu. Uh, tiešie nodokļu biroji, viņi nevar vienkārši, nu tā, zvejot informāciju par eh, šiem eh, faktiskiem labumu guvējiem. Kā es teicu, viņiem informācija ir jāpieprasa, tikai tā šī informācija ir pie, piekļūstama, un tad šī piekļuva reāli ir eh, ļoti grūta, jo tad ir jābūt jau tādam iepriekšējām aizdomām, un eh, tas arī var novest pie tā, ka kaut kas nonāk, teiksim, masmēdījos, eh, mēdījos, tad varbūt jā, viņiem rodas kaut kādas aizdomas, ka jāprasa par kādu faktisko labumu guvēju, vai arī viņi var iegūt informāciju no kāda tiešā nodokļa biroja kādā citā valstī, teiksim, prasot pārbaudīt, vai šī vai cita persona, vai viņiem ir aktīvi konkrētajā brīvostā bet eh, tādi reāli sistēmiski ieguvumi, nu, es eh, nevērtēju, ka tie būs ļoti lieli. Daži vārdi par Luksemburgu. Luksemburga ir interesants gadījums, jo tās brīvos ir pakļauta AML likumam, kas tika pieņems 15. gadā. Luksemburga, tā teikt, bija, nu, tādā agrā piemērotāja šai ziņā. Viņu pat eh, licencētos operators pakļāva MLD 5. MLD, un par to runāts arī, vēl tikai tika runāts par to, ka tas tiks darīts Eiropas mērogā. Tad tā, tāds interesants gadījums, kas liecina par to, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi varētu darboties AMLD 5. Arī unikāla tā situācija ir tai ziņā, ka ka šeit ir arī pastāv, viņi vēlas pastāvīgu šāda veida um, biznesa modeli piemērot arī Ženēvā līdzīgu. No nu, attiecīgais spēlētā Luksemburgas gadījumā jūs redzat video ir šis licencētais brīvos operators. Viņš ir pa vidu tāpēc, ka no turienes nāk visa informācija. Um, schēmas apusē jūs redzat netiešo nodokļu dienests, kas Luk Luksemburgā ir AML uzrauks. Zemāk redzat muitu, Viņi atbild par precēm un netiešajiem nodokļiem. Pa kreisi ir FIU, jeb finanšu izmeklēšanas vienības, kas savukārt saņem informāciju par aizdomīgajām transakcijām. Pa labi es esmu uzlicis uh, tiešo nodokļu dienestu iestādi, lai arī nedomāju, ka viņi īpaši aktuāli ir šai Luksemburgas kopējā sistēmā. Nākamais slaids. Te nu redzat mm, informāciju par aizdomīgām transakcijām Luksemburgā, kā tas viss darbojas. Visām iestādēm ir jāziņo FIU par šo, par šādām transakcijām. Un tās patiešām to arī dara. Dāma, ar ko es runāju muitā, teica, ka viņi ir trīs, četras reizes jau ziņojuši par šādām transakcijām FIU, par aizdomām. Tātad viens gadījums bija saistīts ar kādu Grieķijas privātu personu, kas bija Lagarda sarakstā par nodokļu nemaksāšanu, tātad SVF. Bet tāpat arī viņiem radās aizdomas par rēķiniem, kas tika uzrādīti. Netiešais nodokļu birojas iestāde arī bija mm, informējuši par zināmām aizdomīgām transakcijām, un, kā jau es teicu, viņi ir AML uzraugi Luksemburgā. Ko viņi darīja? Viņi 2015. gadā ML stājās spēkā, viņa licencam operatoram deva vienu gadu, nu tā teikt, kamēr sakārtot visus savus dokumentus, izdarīt padziļināto pārbaudi, jeb due diligence un nodrošināt atbilstību um, prasībām, un tad viņi sāka pārbaudas, krustušērs pārbaudas par visiem dokumentiem un ierakstiem. Viņi saņēma no viņiem inventarizācijas sarakstu, un tātad no muitas, un tad ar šo sarakstu viņi devās pie licencēta operatora un pārbaudīja, vai viss tiešām tur arī ir, kas ir reālais īpašnieks, vai tas ir identificēts, un tā tālāk. Atsevišķos gadījumos tas vēl neti, nebija izdarīts, un šajos gadījumos attiecīgi informācija tika sniegta tālāk FIU kā par aizdomīgām transakcijām. Interesanti atzīmēt, ka licencētais operators teica, ka viņi esot šādi pazaudējuši 30, 30 klientus pēc AML spēkā stāšanās. Nu jā, jo viņiem nepatika tas fakts, acīm redzot, ka tiks identificēts eh, šis, šis viņu galas labuma saņēmējs. Tātad nu, tā šī informācija tiks publiskot. Un licencēti operatori paši arī informēja par aizdomīgām transakcijām FIU vairākos gadījumos. Nu, tad, lūk, pāris šādi ziņojumi iesniegti tiek. Tas tiešām diezgan tāds unikāls gadījums brīvostu kontekstā. Nākamajā slaidā runāsim par pieejamību, informācijas apmaiņu. Jau skaidroju iepriekš, jo mm, redzat, ka es esmu nolikuši šeit šīs pārtrauktās līnijas būtiņas. Tā ir piekļuve mail informācijām nodokļu iestādēm, tātad pēc pieprasījuma ierobežotu piekļuve. Un šī iemesla pēc iespēja, ka varētu notikt informācijas apmaiņa fatka ietveros, tātad kopēji pārskata standarti un tā tālāk, par ko ir panākt vienošanās SAO ietveros un direktīvā par administratīvo sadarbību. Nu, faktiski ir ļoti neliela tātad šī informācijas apmaiņa. Un tāpat arī ar pārtrauktu līniju, līniju esmu atzīmējis šeit to vietu, kur licencētais eh, brīvos operators ehm, rīkojas, un viņi apgalvo, ka tur attiecīgi viņi šādu informācijas pieprasījumu nemaz nav saņēmuši, un tad līdz ar to nekāda informācijas apmaiņa arī nav notikusi starp tiešo nodokļu iestādi un Luksemburgas licencēto operatoru. Un tagad pēdējais no maniem slaidiem - secinājumi par Luksemburgu. Galvenais varas iestāžu fokus šajā gadījumā, tāpat kā citās brīvos, tās ir uz netiešajiem nodokļiem, kas saistīti ar uzglabātajām precēm. Nevis uz eh, ieņēmumu nodokli vai iespējamo ietekmu uz ieņēmumu nodokli. Muitas procedūras eh, Luksemburgas brīvos tā ir ļoti striktas. Viss tiek pārbaudīts, kontrolēts, inspicēts. Nu, piemēram, ierēģi ir uz vietas, viņi ir apmācīti. Uh, to ir, ap, tos apmācījuši, piemēram, kultūras ministrija, viņi atpazīst mākslas darbus, gleznas. Viņiem ir, nu, burtiski jāspēj identificēt arī, piemēram, falsificētas vai nepietiekam, vai, vai mākslas darbus radīt ar nepietiekam, nepareizu vērtību, neatbilstīgu. Uh, Tāpat arī muitē informācija par precēm, bet viņi ļoti skaidri gaiši pateica, ka viņiem ir vajadzīgi, ir vajadzīgs jūties pamats, lai apmanītos ar šo informāciju ar citām iestādēm. Nu, piemēram, ar tiešo nodokļu iestādi viņi šādu informāciju neapmaina. Uh, Tas arī ir viens no tiem aktuāliem jautājumiem, ja jūs, piemēram, padomājat nu, par tiešo e, ietekmi, ko rada, piemēram, ieņēmuma nodoklis kapitāla ieguvuma gadījumā. Nu, tā ir cieša saikne pēc tam, kad šāda veida mākslas darbs tiek pārdots. Nu, tad muitas tiek, muita tiek informēta par jauno īpašnieku. Uh, Un, nu, un tad varbūt katru reizi, kad brīvos tā kaut kas tiek pārdots, sistemātiski varētu tikt informēta arī tiešā nodokļu iestāde, jo tam, protams, ir tiešas nodokļu sekas tālāk uz tiešiem nodokļiem, bet viņiem nav juridiska pamata šādu, šādu rīcību veikt, un viņi to līdz ar to arī nedara. Kā jau teicu, tas ir tāds vienīg, šī ir vienīgā brīvosta pasaulē, kas strādā, strādā atbilstīgā mēlā bet AML lielā mērā savukārt ir atkarīgs no atskaitīšanās, no pārskatu sagatavošanas disciplīnas starp dažādām iestādēm. Un līdz ar to nu, nav tā, ka šī sistēma būtu tad pilnīgi ūdens droša. Um, sorry, sorry, one sec. Uh, Mirklīt, mirklīt, man vēl jāsaprot, kas te palicis. Nu, tātad piekļuvi informācijai. Tātad tiešie nodokļu mm, dienas to saņem tikai pēc pieprasījuma, līdz ar to šāda apmaiņa nav visai, eh, nu, tāda reāla. Un tas varbūt arī tas svarīgākais secinājums no visas šīs manas prezentācijas. Paldies, saka priekšādātāji. Fascinējoši vienkārši ārkārtīgi interesanti redzēt, ka jums izdevies identificēt tik daudz, neskatoties to, ka tik maz pieejamu datu. Un neskatoties uz to, ka, nu, faktiski tāda abstrakcija gandrīz attiecībā uz šo datu iegūšanu. Nu, tālāk bez kavēšanās došu vārdu kolēģiem, kam noteikti būs jautājumi. Man ir Kindelārs kungs. Paldies! Paldies priekšādātāji. Paldies par šo prezentāciju. Ļoti interesants ieskats šai brīvostu pasaulē un arī attiecībā uz mākslas darbiem, to tirniecību un tā tālāk. Tiešām ļoti interesanti bija jūs klausīties. Tā viena lieta, ko jūs pieminējāt, bija tas, ka šīs muitas noliktavas nav iekļautas aptvērumā. Un tad loģiski izriet jautājums, kas tad varētu būt pret šāda veida noliktava iekļaušana aptvērumā un noteikumu patvērumā. Jo, nu, manuprāt, nav nekāda tāda pamatot argumenta, kāpēc muitas noliktavas nebūtu iekļaujamas, īpaši ņemot vērā, cik to ir daudz. Otrs jautājums, kas man jums radies, ja jūs salīdzējāt brīvās zonas un brīvos trešās valstīs, Ženēvā, Singapūrā, jūs teicāt un tā tālāk, jūs minējāt, uh, tad eh, šķiet salīdzinājumā ar tām Eiropas brīvos ir krietni regulētākas un brīvzonas tāpat, ne? Tā tas izriet arī vismaz no viņu finansēm, un vismaz pastāv acīmrot atšķirība. Varbūt pastāv atšķirības starp teoriju un praksi, tas gan. Bet tie divi jautājumi šai kontekstā ir tādi, cik lielā mērā jūsuprāt tālāks regulējums Eiropas līmenī faktiski nu, šos cilvēkus aizbaidītu no brīvostām Eiropā, respektīvi mēs līdz ar to zaudēsim jebkuru kontroli pār šīm preču plūsmām. Vai tas vispār ir tāpēc, līdz ar to mūsu interesēs turpināt šādu regulējumu veidošanu, tiesību aktu pilnveidošanu? Bet tāpat laikā otrs jautājums, ko vēlos uzdot, cik lielā mērā uh, nepieciešams izstrādāt tālākus tiesību aktus, ja jūs konstatējat, ka faktiski dalību valstīs ir kontrolēt to, cik lielā mērā šī tiesība akta patiešām tiek arī īstenoti. Nu, piemēram, ziņot par eh, nodevām, ziņot par izpildītiem pienākumiem, nu, respektīvi, tas ir ārpus mūsu rokām. Tā tad ir divas šīs monētas di eh, puses. Brīvostas, protams, ir ļoti interesants tāds gadījums. Uh, bet no otras puses, vai vēlam tiešām, tiešām vispār šādu darbību no mums attālināt, tā lai tā pāriet, nezinu, uz trešām valstīm, jeb vēlamies tomēr tiesību aktus tālāk pilnveidot, bet tāpat laikā paliek tajos tādas, nu, nu vājās vietas, tās eh, vēl tikai paplašināsies ar jaunu regulējumu, pastāv jau šobrīd. Paldies! Paldies! Un tad vispirms uz pirmo jautājumu par noliktavām un vai tām vajadzētu būt direktīvas atvarumā, kā jau es teicu, manuprāt, man tas neliekas pilnībā skaidrs, jo MLD5 formulējums ir tik mm, interpretējams, neviennozīmīgs. Es uzskatu, ka tam vajadzētu būt iekļautam aptvērumā, jo, kā jau es teicu, faktiski tāds pats juridiskais pamats, kā ir muitas kodeksā paredzēts brīvzājā, brīvzonām, un attiecīgi tur ir arī procedūras. Kam tas būtu problemātiski, kam tas nepatiktu? ir ļoti daudz eh, nu, tādas noliktavas, eh, nu, cilvēki nu, novieto mans, kas pārvietojas, šķiras un tā tālāk. Un tad, protams, šādos noliktavas arī var lūgt atļauju um, uzglabāt preces tranzītā. Nu, parasti ir tā, ka ir viena persona, kas sēž tur pie, nu, pie galda, nekas netiek kontrolēts, preces, protams, kādā veidā tiek deklarētas muitē, jā, bet eh, tas arī viss. Un, lai veiktu padziļinātu pārbaudi un nodrošinātu pilnu atbild, atbilstību šim, šai prasībai, būtu vajadzīgs milzīgs ceniets. Šo noliktavu pārvaldniekiem būtu jāņemas, ka trakiem viņiem nepatiktu šis, tas viss noteikti. No otras puses, ja nekāds regulējums viņiem netiks piemērots, līdzīgi kā brīvostām, tām, tad piedzīvosim to, kas, piemēram, notiek šobrīd eh, Šveicē. Pirms Šveice kļuva par PTO dalībnieci, viņiem bija ļoti daudz brīvostu, tradicionāli ļoti daudz tādu brīvostu. Un pēc tam, pēc PTO iestāšanās Šveicē, varēja, nu, tā teikt, būt arī šādas muitas noliktavas, un noteikumi bija krietni tādi brīvāki nekā attiecībā uz brīvostām, un līdz ar to brīvostu skaits samazinājās. Šveicē un savukārt muitas nokļuvu skaits pieauga. Ženēvā brīvosta nu, vienmēr bija, nu, tomēr saglabāja savu pievilcību. Nu, tas tāpēc, ka tā bija tā īstākā vieta, kur, nu, nezinu, glabāt savu Picasso gara da mākslas darbu un visus šos citus uh, mākslas darbus un tā tālāk. Bet bet, ja netiek piemērots regulējums muitas noktavām, tās ir pilnīgi noteikti var pārņemt brīvostu funkcijas. Es kā brīvostu tādā gadījumā pie, pieprasītu aut, piln, pilnvaru, atļauju kļūt par nu, muitas noliktavu, par eh, trešo valstu eh, šīm brīvzonām Luksemburga ir ļoti, ar ļoti smagu regulējumu, ja salīdzinu to ar Singapūru un tā tālāk. Kā jūs redzat, šeit ir šie noteikumi, plus vēl AML. Uh, un jūs redzat, kā šī darbība, redzējāt, kā šī darbība tā risinās, bet šī sistēma tāpat kā darbojas. Ženēva tika kritizēta. To Šveices federālās revīzijas palāta kritizēja. Un viņi pēc tam veica tādu nelielu pat, nu, patērētāju, klientu pārbaudas procedūras, bet nu, viņi nav gājuši tik tālu, ka identificē gala labumu saņēm, saņēmējus. Ties redzat, Ženēva, Singapūra, Singapūra, Pekina, Delavēra, Hongkonga. Tā ir milzīga konkurence, nenoliedzama, un tur svarīgs elements ir šajā diskrētumā, jeb eh, slepenībā, kas tiek nodrošināta attiecībā uz gala eh, labumu saņēmēju. Interesanti atzīmēt, ka arī Luksemburgas eh, šīs zonas piederētājs. Buvjē ir arī piektais lielākais akciju turētājs Ženēvā. Viņam ir arī licence operēt Ženēvā. Viņš vienlaikus ir arī mākslas dīleris, viņš ir arī, viņš arī liels īpašnieks, kam pieder daudz īpašumi Singapūrā un Pekinā. Un viņš ir iesaistīts vienā otrā skandālā, tā kā Luksemburgas varas iestādes teica, lūk, tā nav, bet, nu, es pieņemu, ka tas skandāls, kurā viņš bijis iesaistīts, nu, arī noveda pie tā, kā ML tika ieviests attiecībā uz Luksemburgas brīvostu. Nu, lūk. Tā kā jā, tas ir tāds ļoti slepens bizness viss un brīvostas tiešām konkurē viena ar otru tieši ar, ar šo slepenības līmeni, kas tiek nodrošināts klientiem. Nu, par mākslas biznesu runājot, tā ir ļoti tāda interesanta joma. Es jau teicu savā kopsavilkumā, ka es negaidu tik tālu, lai pārliecinātos par pilnu ietekmi uz Eiropas mākslas tirgu, bet šī ietekme pilnīgi noteikti pastāv. Galerijām taču ir jāzina, kas tad ir šo mākslas darbu īpašnieks, ko viņi pārdod. Uh, Un, ja tās uzņēmums, kas pieder citam uzņēmumam, tas savukārt pieder vēl kādu uzņēmumu, vēl trusta fondam, vēl kaut kas, tad beigu beigās viņiem būtu jānoskaidro. Šajā biznesā slepenība nenoliedzami ir, nu, tā teikt, tikums. Cilvēkiem nepatīk, ka par to zina. Un tas ir tiešām tāds ļoti portabls pārvietojums biznesa. To var ļoti viegli pārvest uz ārpus Eiropu. Tam var būt sekas. Nu, no otras puses, pat ja kādam uzņēmumam ir šī informācija par gala labumu saņēmējiem, tad nodokļu ierā, iestādēm, um, lai to pieprasītu, ir jābūt kaut kādām aizdomām. Viņi nemaz nevar šo informāciju tāpat brīvi saņemt. Uh, Līdz ar to tās sekas, kas būtu šāda režīma piemērošanai, faktiski nemaz tik būtiskas gala labumu saņēmiem nebūtu. Viņi joprojām var mierīgi rīpo, rīkoties ārpus iestāžu uzmanības, tā teikt, eh, loka, jeb uz acs un, un, teik, un tā darīt visu, ko dara šobrīd. Ko darīt attiecībā uz nākotnes tiesību aktiem? Domāju, ka smarīgi, svarīgi saskaņot AMLD un ar muitas kodeksu. Tas ir svarīgi. Ja vēlaties kaut ko darīt, lai apkarotu naudas atmazgāšanu brīvostās, nu tad daļēji tas ir AML, bet pārsvarā tomēr muitas kodeks. Es domāju, ka ļoti daudz ko var darīt šai jomā. Nu, piemēram, ierobežojot laika posmu, cik ilgi investā, investīcija mākslas darbi var palikt tranzītā šais vietās. Nu, tas būtu jādara caur muitas kodeksu. Un vēl viena lieta. Māksla tiešām ir tādi aktīvi, ko investori šobrīd labprāt tur savos portfeļos, un arī savā ziņojumā es par to runāju. Es saku, ka varētu būt labāks regulējums attiecībā uz mākslas tirgu šai gadījumā. Varbūt tas varētu būt pat tāds atsevišķi tāda atsevišķa investīcija kategorija, regulējuma atsevišķa kategorija. Nu jā, es ceru, ka esmu tādējādi atbildējis uz jūsu jautājumu. Paldies, Pīter, vai jūs arī vēlties ko teikt? Um, ich habe zunächst mal eine... Ja, es esmu... Es esmu arī vēl... Nu, man ir tāds komentārs vēl. No nu, tiem, kas pieteicās runāt, daudzi nemaz nav klāt. Mums vēl 25 minūtes faktiski priekšā, bet tad es tikai uzstāšos un to Anna. Varbūt, ka mēs varētu no nākamā saraksta paredzētos runātājus jau sakontaktēt, nu, lai viņi ierod šeit ātrāk, jo šeit, ka mēs ātrāk sāksim par to runāt lai nav tā, ka mēs te vienkārši visu stiepjam garumā, lai mēs varam darbu operatīvi arī virzīt uz priekšu. Tas būtu kaut kā muļķīgi. Da nu, mēs varam, jā, tā vienkārši veiksmīgi pāriet pie nākamā Um, darba kārtības punktu, jo visiem jau, protams, ir kas tālāk darāms. Nu, tagad pie maniem jā, pie jautājumiem. Ļoti interesanti, ļoti interesanti, un jo vairāk jūs tos klausos, jo vairāk man rodas jautājumu. Nu, man liekas, jums droši vien ir tāpat, ka es ar to nodarbojaties. Nu, tagad, kad tiek pierādīts, kas tad gal galā ir, nu, šeit ekonomiski tā visā ieinteresēts. Nu, pieņemsim tagad, ka visi tagad pieturētos pie AML Luksemburgas situācija ņemot, tad iznāk tā. Tad ir kaut kāds īrnieks, kas tā tad novieto tur kaut kādas mantas, un viņam ir jāpierāda, ka tas viss ir likumīgi. Nu, pieņemsim, ka viņš to arī dara. Bet tad, ja šis cilvēks, uh, gala saņēmējs, to pārdod tālāk, kā man pārliecināties, ka tā informācija par šo tālāku pārdošanu patiešām nonāk arī pie iznomātāju un attiecīgi arī tālāk pie uh, attiecīgajām iestādēm. Vai tā netiek atvērtas durvis tajam, ka, lūk, nu, tā saka, lūk, es nemaz nezināju, ka tur tāda pārdošana notika, tātad kā pārliecināties, ka tiešām šie, nu, īpašnieki, reāli īpašnieki eh, šo informāciju atbilstīgi sniedz? Vai šādā sistēmā tad ir iespējams arī kaut kādas sankcijas? Par to jau tika runāts. Nu, piemēram, kāds tam nepieturas pie visiem šiem noteikumiem, pie pārskatu noteikumiem, ziņojumu iesniegšanas noteikumiem, nu tad vai viņiem var arī kaut kādus sodus noteikt? Es it kā to pat neredzu. Kādi instrumenti tad būtu mūsu rīcībā, lai šai gadījumā, nu, lūk, dalībvalstī kaut ko darītu vai uzlikt dalībvalstī pienākumu, noteikt sankcijas? Tādā vai citādā gadījumā, ņemot vērā, ka mēs to nevaram darīt. Nu, un tad trešais jautājums, kaut gan man, protams, ir vēl miljons citu jautājumu kurš tad tas gal galā var pierādīt, kas tur tieši tiek uzglabāts. Nu, piemēram, automašīna. Nu, tur teiks, lūk, antīks automobils, labi, to viegli pierādīt. Uh, automobils, nezinu, simts gadu vecs jau, un to var skaidri un gaiši redzēt, ka tas ir tieši tas auto, un katrs var pārliecināties, ka tieši tas automobils arī, zin, ir. Ar vākslu tas ir krietni sarežģītāk, jo, piemēram, antīko mākslas darbu gadījumā tas ir gandrīz neiespējami, jo kā var novērst tādā gadījumā to, ka tur tiešām, uh, nu, ir šāds mākslas darbs, ka tur. Un, un, eh, un ko tad var tur, nezinu, nu, policijas spēki darīt? Varbūt policija tur visā Eiropā jau meklē kaut kādu šādu veidu mākslas darbu, bet viņš tur glabājas Luksemburgā noliktavā. Neviens nevar to pat neapskatīt, neizpētīt nu, nezinu, es varu nozagt kaut kādu grieķu skulptūru, ne, un, nu, sākt nosaukt viņu citā vārdā, viņu, teiksim, ir afrodīti, nosaukšu viņu par, es nezinu, par Zeus, ze, Zevu vai ko, un tad saku, lūk, nē, to es tagad lieku šeit, tas ir mākslas darbs, mākslas priekšmets, un savukārt eh, nodokļu iestāde saņem informāciju, ka jā, tāds tur ir, un viss ir kārtībā, bet neviens taču neiet pārlaucināties, ka tas tieši tas mākslas darbs arī ir. Ir milzums daudz dažādu iespēju, ko šādā veidā te var uzglabāt, paslēpt. Nu, vien, vienalga, vai tas ir naudas atmazgāšana vai izvairīšanās nodokļiem, bet, nu, tiešām tas ir kaut kāds tāds instruments, kas faktiski ļauj aizstāvēt visu šo kriminālās pasaules sistēmu, vai ne tā? Jā. Mm, paldies. Pirms tālāk dod jums vārdu, arī es gribu jums uzdot vēl jautājumu. Un pēc tam lūkšu Pīteru nākt šeit un man aizstāt, jo man arī jādodas prom. Bet es, es nedzirdēšu atbildi, bet man par to pilnīgi noteikti pēc tam pastāstīs. Nu tā tad. Tas, ko jūs teicāt, jāsaka, man ir rod dziļu atbalsti. Man radās tieši tādu pašu secinājumu, kad biju Luksemburgas brīvos tā uz uh, komandēm apmeklējumā. Un, uh, Mēs bijām tur delegācijas vizītē un saņēmām, protams, atbildes arī no Luksemburgas varas iestādes. Tas bija dienu pirms Luksemburgas premjērs ieradās eh, Eiropas parlamenta plenārsesijā mūs uzrunāja. Un eh, tas, ko jūs aprakstāt, nu, tas liekas tā, ka visa šī spēles nosaukums ir slepenības kapacitāte un tad tālāk eh, kontroļu iespēja. Manuprāt, Mēs jau varam šeit sagatavot tiesību aktus un tad pārliecināties, ka tā tiek atbilstīgi interpretēta, piemēram, AML un tā tālāk. Bet tad jautājums vienalga paliek par to, kā tiek nodrošināta atbilstība šiem tiesību aktiem. Un atbilstība, nopietna atbilstība, un kas notiek ar kontroli, un tādas nav. Jo šāda veida struktūras jau paredzēts, lai izvairītos no uh, atbilstības, lai kalpotu noziedzīgai uzņēmēji darbībai, lai palīdzētu naudas atmazgātājiem. Jūs minējāt saiknes ar mākslas pasauli, bet nerunām jau tikai par mākslas pasauli, vai ne? Mums tika teikts arī lūk par vīnu, ja kas tur tiek glabāts automašīnas, dimanti, zelts. Nu, un, protams, arī turētāja akcijas, jā. Ja? Nākamais. Un, ja šāda veida sistēma joprojām pieļaujama ar šiem turētāju akcijām, un tās tur seifā var stāvēt, un jūs varat atrasties, kur vien gribat, nu, kamēr jūs esat, nezinu, kāds es valsts premjers, nu, tad pēc tam paņemat savas akcijas un tīnaties, ka tiekat. Konvertējat tās, nu, jūs jau varat visu kaut kas būt. Pat parlaments spīkers esam jau dzirdējuši, ka viens otrs te sastopas ar tādām problēmām. Jūs teicāt, lūk, ka šis modelis pats, šis šveices modelis labi atspoguļo to visu, un tā ir Ženēva. Vai jums nešķiet, ka komisijai un mums parlamentam faktiski vajadzētu varbūt doties arī uz Ženēvu, uz Ženēvas brīvostu, lai izpētītu šo situāciju un pārliecinātos, kā, tam, kā tas viss ietekmē arī šo situāciju, ja es dalību valstis, īpaši tās, kurā, piemēram, kā Luksemburgā ir brīvostas, vai kur ir, nu, nezinu, nokļaus ar līdzīgu sistēmu. Ženēva un Šveica patiešām ir tāds īpašs gadījums, viņiem ir īpaša atbildība, un tā gal galā tad ir arī, nu, tā teikt, jāatklāj, nu, jāatmasko un, un jāsāk kontrolēt. Paldies par šiem jautājumiem! Viens komats divi miljoni mākslas darbu tiek glabāti Ženēvā, tiek lēsts. Vairāk par 100 miljoniem šveicis franku vērtībā. Nu, tādas aplēses ir. Tās nāk eh, patiešo no federālās iestādes Šveicē par šo lietu. Ja salīdzinām Šveici, eh, es atvainojos, eh, Ženēvu ar Luksemburgu, tad Luksemburgā ir jābūt visai precīzam, ko jūs tur mm, uzrādat pārskatā, kas tieši tiek glabāts, kas tiek ievests, kāda ir šī ievestās preces vērtība. Šveicē, kā es dzirdu, uh, man tiek teikts, ka, nu, pilnīgi jebkas ir pieļaujams. Vienkārši, nu, te tā ir glezna, tā 100 tūkstoši eiro vērtībā glezna, nu, tas ir viss, ar to pietiek. Pietiekama informācija. Nu, Luksemburgā šī situācija tomēr ir citādāka. Nu, protams, līdzīgi kā to redzējām Panamas dokumentu gadījumā, tiek izveidotas offshore kompānijas – lai apietu visus šos ie, eh, ie, ieņēmumu nodokļus, privātpersonu ieņēmumu nodokļus. Un tas jau nav nelegāli, kamēr vien šīs muitas tālāk mm, ziņo nodokļu iestādēm. Tas pats attiecas, protams, arī uz citām brīvozām. Tas viss, protams, pat laikā ir nu, balstīts uz savstarpēju uzticēšanos un ticību šiem, mm, šai informācijai no gala sa labumturētājiem, saņēmējiem. Tāpat laikā, protams, ir ļoti daudz leģitīmu iemeslu, kāpēc, nu, piemēram, ieguldīt līdzekļu, novietot savas lietas tieši, nu, priekšmums tieši Luksemburgā, tur ir ļoti droši, tur ir ļoti daudz dažādu citu pakalpojumu, kas ar to visu saistīti. Un, nu, kā jau teicu, māksla tas ir tāda milzīga biznesa pasaule. Tur UBS, Pricewaterhouse Coopers, viņi visi ir arī mākslas darbu turētāji. Un tas ir viņa investoru portafeļa daļa šīm, šie mākslas darbi. Sankcijas, sodi. Nu, ja nav pārskatu, ja nav ziņošanas, kā jau es teicu, Simonkungs, izvairīšanās no nodokļiem ir tāds predikāta noziegums AML kontekstā. Ir jāziņo par to, un ja tā nav, tad jā, vai tad ir iespējams sankcijas un vajadzīgas sankcijas bet tas nav vienkārši, jo šī uzņēmējdarbība bija tik ļoti dažāda. Un te mēs runājam par iestādēm, kurām nav pienākumu sniegt finanšu pārskatus. Mēs runājam te par juristiem, par brīvostām un pat arī finansiālu pārskatus obligāti iesniedzošām iestādēm ir taču sistēmiskie dati, ko iespējams arī, nu, tā vai citādi norganizēt, un nu, tāpēc ir vesels lietojuma programmatūras. Uh, kas padara šādas veid, šādu veidu lietas par grūti identificējamām. Nu jā, līdz ar to, lai nonāktu vēl līdz tām iestādēm, kuram nav pienākums sniegt šādus pārskatus, finanšu pārskatus, tad tas ir vēl sarežģītāk. Ja galu galā šis īpašnieks eh, pārdod šo, nu, teiksim, gleznu, Nu, var jau būt tā, ka tas tiek vien, šis, šī, šī glezna tiek pārvieto tikai no viena seifa uz otru, un transakcija faktiski notiek pasaules otrā pusē starp divām offshore uh, kompānijām. Un tādā gadījumā, nu, tad mēs varētu arī argumentēt, ka, nu, bankām ir pienākums par to ziņot. Jo transakcija jau faktiski Luksemburgā nenotiek. Jā, kontrakts tiek parakstīts pilnīgi kaut kur citur. Tā prece atrodas, nezinu, brīvostā Luksemburgā, tiek pārvietot no viens uz otru pusi. Bet, nu, to jau paši klienti tev izvēlēties, kur viņi to visu dara. Un nu, nebūtu nav tā pārskatāmākā schēma, vai ne? Hats alīpst. Um... Ähm, Paldies. Tagad sarakstā it kā ir Koborna kungs. Bet, nu, varbūt, ka, jā, viņš ir devies jau prom, pirms tas kļūst īsti izklaidējuši. Tad dos, ir eh, Nīdermajer kungs pieteicies, Fan Kandelāra, visi šie devušies prom, un Āna Gomeša arī tad es varētu dot vārdu vienīgajam kolēģim, kas joprojām ir uh, zālē. Nu, es saprotu, ka varbūt viņam pat ir grūti kaut kādu jautājumu noformulēt pēc visiem tiem neticamajiem stāstiem, ko mēs šeit dzirdējām, bet ir patiešām ļoti žēl, ka tik maz kolēģi ir klāt, uh, kad ir tie jautājumi, par ko nevaram tik bieži diskutēt, un ir labi eksperti ieradušies startautiski uzņēmumi, naudas atmazgāšana, Panamas dokumenti, viss tas ir bijis mūsu darba kārtībā. Bet eh, par brīvostām mēs patiešām nesam runājuši, un ir tik daudz jautājumu, tūkstošiem jautājumu, ko vajadzētu precizēt, un vispār nesaprotam, kā to visu Eiropā atrisināt. Un par to nav bijis nepietiekam daudz diskusiju sabiedrībā, tādēļ mūsu komitejai vajadzētu raidīt signālu, ka mēs beidzot sāksim pie tā strādāt, bet nu, varbūt šodien nav izvēlēta tā izdevīgākā diena. Bet noteikti mēs par to turpināsim runāt, garantēju jums. Tagad tad pāriesim pie trešā paneļa. Bija paredzēts to sākt 16.20, bet tas bija tāds uh, orientējošs laiks. Mēs runāsim par čaulas sabiedrībām. Esmu priecīgs, ka pie mums ir ieradusies politikas analītiķe Kindla Kristalkundze, kas pastāstīs par sava pētījuma rezultātiem, ko veica kopīgi ar Tīrjonu kundzi. Kindla kundze, lūdzu jums vārds. Chair. And... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man iespēju šeit uzstāties, lai runātu par pētījumu, ko pasūtīja jūs komiteja. Pirmām kārtām varbūt izskicēšu, par kur runāšu nākamajā stundas eh, ceturksnī. Mēs precizēsim, ko tad mēs īsti domājam ar čālus uzņēmumiem – Čaula, tas ir vārds, ko izmantojam bieži. Un es domāju, ka jums nevajadzētu par to īpaši atgādināt. Bet nevienmēr šis vārds ir attiecināts uz vienu un to pašu. Mēs mēģināsim identificēt uh, trīs galvenos čaulas sabiedrību tipus, pastāstīt, kā tie darbojas un kad tie ir apzināmi. Mēs runāsim par datiem, kas apkopoti par šiem sabiedrībām, vai precīzāk sakot, par datu trūkumu, kas uz tām attiecas. Un tāpat arī prezentēsim dažādus rādītājus. Tā kā mums nebija pietiekami daudz datu, mēs apkopojām rādītājus, kas var liecināt par šādu sabiedrību klātbūtni dalību valstīs. Esam apzinājušas trīs rādītājus, un tad arī iepazīstināsim jūs ar secinājumiem, kuri no tiem izriet. Mums ir jārunā arī par dažādu veidu riskiem, kas ir saistīti ar atšķirīgiem sabiedrību tipiem un to ietekmi uz ekonomiku. Tāpat mēs jūs iepazīstināsim ar paredzētajām politikas programmām, kas jau tagad tiek izstrādātas, lai pret šiem riskiem cīnītos. Tā tie bija ievadvārdi, bet varbūt, ka vajadzētu arī pateikt, kam šis pētījums nav veltīts. Tā nav tāda juridiska analīze, kas tad ir īsti čaulas sabiedrība. Te netiek runāts arī par trasta fondiem un līdzīga veida struktūrām. Un tāpat arī geogrāfiskajā aptvērumā nav iekļautas es ārjūras, pārjūras teritorijas, ja drīkstu tā izteikties. Pirmām kārtām precizēsim terminoloģiju. Kā jau pieminēju, vārds čaula ir izmantots ļoti plaši, bet bieži vien tiek izmantoti arī citi termini, piemēram, pastkastīšu uzņēmumi, struktūra ar īpašu mērķi, īpašu ehm, nolūkiem izmantojamos instruments un tā tālāk. Bet nevienmēr tas attiecas uz vienu un to pašu. Mēs iepazināmies arī ar atbilstošo literatūru un uh, konstatējam, ka vārds uh, čaulas sabiedrība tiek izmantots atšķirīgos kontekstos. Pateicoties tam, mēs varējām arī atpazīt trīs atšķirīgus čaulu sabiedrību tipus. Mēs te nemēģinām neko jaunu izgudrot, mēs vienkārši gribējām labāk saprast, uh, par ko tad īsti ir runa atšķirīgos kontekstos. Iztirzāsim šos trīs tipus. Pirmām kārtām jārunā par anonīmām, um, anonīmām čalu sabiedrībām, paskastīšu uzņēmumiem un uh, tādiem īpašajām, īpašu mērķu struktūrām. Anonīmās čalas sabiedrības pirmām kārtām raksturo anonimitāte, kā jau to ilustrē nosaukums īpašnieka vārds nav zināms eh, un bieži vien eh, aiz viena uzņēmuma eh, slēpjas vēl daudz citu čaulu sabiedrību ar atšķirīgām jurisdikcijām. Šie uzņēmumi nodarbojas ar terorismu finansējumu, naudas atmaskāšanu, korupciju un tā tālāk. Katram sabiedrību tipam jā, ir iespējams starp šiem dažādiem sabiedrību tipiem uh, dubultošanās, bet ir arī sabiedrības vēl ar apakškategorijām. Ir vēl tā sauktie pastkastīšu uzņēmumi, piemēram, uzņēmums, kas reģistrēts kādā dalību valstī, bet patiesībā ekonomiskās aktivitātes norisinās citā valstī. Šad tad tas tiek izmantots, lai ap uh, lai līkumot ap darba likumiem, sociālajām tiesībām un tā tālāk. Tātad eh, bieži vien arī ir eh, tendence izvairīties no nosūtīto darbinieku direktīvas piemērošanas. Un tā sauktie SPS, Special Purpose Entity, tās ir finanšu grupas, multinacionāli uzņēmumi tiek um, arī holdinga aktivitātes piekoptas. Mēs uh, šīs struktūras arī iekļāvām pētījumā, jo tās ļoti bieži tiek uh, pieminēts runāt par agresīvu nodokļu plānošanu un uh, nodokļu nemaksāšanu. Aplūkojot šos trīs sabiedrību tipus, mēs tos atlasījām, domājot, kas ir svarīgi tieši jūsu komitejai. Ja mums eh, lūgtu, eh, piemēram, runāt par šiem uzņēmumiem nodarbinātības komitejā, mēs eh, visdrīzāk runātu par paskastīšu uzņēmumiem, par to, ka netiek piemērota nosūtīto darbinieku direktīvu, bet ja mums būtu jārunā vai, ja mums būtu jāuzstājas ar šo pētījumu terorismu, pretterorismu komitejā, mēs droši vien runātu galvenokārt par anonīmajām čaulas sabiedrībām. Tātad, ņemot vērā jūsu komitejas izrādīto interesi, mēs arī šo pētījumu atbilstoši tai pielāgojām. Tagad precizēšu, par ko tad īsti runājam, kad pieminām čaulas sabiedrības. Es uh, prezentēšu arī datus. Es jau teicu, ka datu apjoms ir visai niecīgs, nav tādu uzticamu, visaptverošu datu par čaulas sabiedrībām. Uh, Sevišķi, kad runājam par diviem pieminētajiem sabiedrību tipiem. runājot par special purpose entities, te gan ir um, vairāk informācijas, bieži vien tiek piesaistītas arī tiešās ārvalstu investīcijas, tādēļ arī informācijas resursu klāsts ir plašāks mēs mēģināsim uh, tā labāk iztirzāt visus trīs sabiedrību tipus. Tādēļ meklējām dažādas rādītājas, kas liecina par šo um, sabiedrību tipu eksistenci Eiropas Savienībā. Pēdējo gadu laikā arī pateicoties informācijas noplūdēm un jūsu komitejas un iepriekšējo komiteju darbam, mēs eh, varējām secināt, ka šo čaulas eh, sabiedrību darbība eh, ir saistīta arī ar daudziem citiem raksturošiem lielumiem. Mēs atlasījām trīs mūsu prāt visspilgtākos rādītājus, kas varētu jūs labāk iepazīstināt ar eh, Čaulas sabiedrību darbību ES. Mēs runājam pirmām kārtām par eh, ārz, ehm, ārzemju vai trešo valstu uh, pilsoņu īpašumā esošajiem uzņēmumiem, kas atrodas dalību valstīs, tālāk runājam arī par tiešām ārvalstu investīcijām, pateicoties īpašam nolūkam dibinātajām sabiedrībām un arī par šādu ieņēmumu atšķirībām, ņemot vērā ārvalstu un pašmāju sabiedrības. Šeit jūs atkal redzat pirmo rādītāju ārvalstu pilsoņiem piederošās sabiedrības dalību valstī. Mums likās, ka vajadzētu vēl atkārtoti uzsvērt to, ka ne, visas, ne visi ārvalstu pilsoņiem piedarošie uzņēmumi ir čaulas uzņēmumi. Tas noteikti ir jāpiemina. Bet mēs to tomēr izmantojam kā vienu no rādītājiem, kas ļauj izdarīt zināmas korelācijas Es nezinu, vai jūs varat to pietiekami labi redzēt uz ekrāna, bet mēs redzam, ka apvienotā karaliste ir viena no populārākajiem galamērķiem, lai dibinātu šādas sabiedrības, kam seko trīs austrumu un centrālu Eiropas dalību valstis - Igaunija, Rumānija, Slovākija un tad Francija. Mēs eh, veicām aplēses par šāda veida sabiedrībām, bet ir jāņem arī vērā mm, šī proporcionālā attieksme pret valsts lielumu. Piemēram, Igaunija, kurā dzīvo 1,3 miljonu cilvēku, un tur ir gandrīz tikpat liels šādu sabiedrību daudzums kā Francijā. Paturiet vienkārši to prātā. Apvienotajā karalistē kam seko trīs centrāla Eiropas valstis un Francija. Mums uh, neļāva uh, pilnā mērā apzināt to, cik liels ir šo uh, sabiedrību procents citās valstīs. Otrais rādītājs tiešās ārvalstu investīcijas, cik lielu procentu proporciju no valsts IKP tās sastāva. Mēs, protams, šī veida investīcijas neaplūkojam tādā absolūtā izpratnē, bet ņemam vērā arī valsts platību un citas raksturlielumus. Uz ekrāna jūs te pārāk daudz neredzat jūs redzat, eh, kādas ir atšķirības starp dalību valstīm. Pirmā dalība valsts, eh, tur eh, vertikālais stabiņš ir ļoti augsts, tā ir Laks, Luksemburga. Gan tiešās, gan netiešās ārvalstu investīcijas ir ļoti augstas. Mēs te runājām par ļoti augstu procentu kopīgajā IKP, apmēram 67%. Citas valstis uh, tur, tur stabiņi izstāsta daudz zemāki, bet palielinot šo slaidu, mēs arī varam pārliecināties, ka uh, patiesībā uh, šo investīcija proporcija ir ļoti augsta, runājam par Maltu un citām valstīm. Tātad e, tas ir par 17 reizēm augstāks e, šis ieguldījums nekā IKP, un tāpat arī e, šo investīciju sadaļa ir ļoti augsta. Mēs runājam par arī par 900% no IKP Kiprā, Nīderlandē 500% no IKP, Īrijā 300% augstāk par IKP. Tas ir ļoti augsts rādītājs salīdzinājumā ar valsts uh, IKP. Kādēļ mēs runājam par tiešajām ārvalstu investīcijām? Mēs uh, pievērsāmies uh, īpaša mērķa uzņēmumiem. liela daļa no FDI jeb tiešajām ārvalstu investīcijām tiek ieguldīts pateicoties SPE, jo īpašā, mēr, jeb īpašā mērķa uzņēmumiem. Lūdzu arī pievērst uzmanību pēdējiem punktam šajā slaidā. SPE pilnībā neilustrē to, cik uh, liels ir FDI apjoms vienā valstī, bet drīzāk tas atspoguļo uh, šo investīciju tranzītu caur kādu valsti, runājot arī par uh, nerezidentu ieguldījumiem šīs investīcijas varbūt izskatās kā investīcijas dalību valstī, bet varbūt, ka tā ir tikai, tas ir tikai pirmais etaps uh, naudas plūsmā cauri šai valstī, un tā ir tikai tranzīta valsts. Visbeidzot, ja runājām par augstu FDI proporciju, uh, vairākās dalību valstīs mēs esam konstatējuši, ka Maltā un Luksemburgā aptuveni 90% eh, gan ienākošo, gan izējošo investīciju tiek pārvaldītas ar SPE palīdzību un uh, Nīderlandē tie ir 80, un savukārt uh, citās valstīs apmēram 70%. Apkopojot, uh, otrā indikātora jeb rādītāja raksturlielumus. Jāsaka, ka FDI ir uh, sastāda lielu proporciju dalību valsts IKP, un uh, šīs investīcijas uh, palīdz īstenot SPE. Ir dalība valstis, kur FDI proporcija ir ļoti augsta. Es tagad varētu citēt eh, pa 2018. gada Eiropas semestra secinājumus, ka šādas eh, aktivitātes ir grūti izskaidrot ar tādām normālām ikdienišķām finanšu aktivitātēm. Maltā, Nīderlandē un Luksemburgā ir arī īpašo šo investīciju turētāju ļoti liels īpatsvars. Tas bija otrais rādītājs. Tagad nonākam pie pēdējā, numur 3. Ienesīguma atšķirības starp ārvalstu un pašmāju uzņēmumiem dalību valstīs. Jūs varat redzēt, ka dažās valstīs um, ārvalstu uzņēmumiem ir daudz augstāks ienesamības līmenis nekā pašmāju uzņēmumiem. Uh, Mēs runājam par īriju un Luksemburgu, kam seko Nīderlande un Bēļģija. Tagad uh, uzstāšanos beigšu, esmu jums izklāstījis trīs rādītājus un došu vārdu Elodijai, kas pastāstīs par riskiem, kas saistīti ar čaulas sabiedrībām un to ietekmi. Vēlējos vien piemetināt, ka šie trīs čaulu sabiedrību tipi nebija līdz galam izpētāmi, jo mums pietrūka pietiekami daudz uzticamu datu. Mums arī jāpatur prātā, ka neviens no šiem rādītājiem nav absolūts čaulu sabiedrību esamības pierādījums, bet eh, apkopojot šos rādītājus un aplūkojot tos kopsakarībā ar citiem, mēs varam secināt, ka eh, čaulu uzņēmumu īpatsvars ES ir visai ievērojams. Un eh, tas, kādu ietekmi tas atstājas dalību valsts tautsāmniecību, ir ļoti atšķirīgi no valsts uz valsti. Yeah, sorry. <laughs> Thank you. So I'm, um, Paldies! Es izteikšos eh, nedaudz ātrāk un eh, pastāstīšu jums eh, par risku, kas saistās ar čaulu sabiedrību neadekvātu izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka čaulas sabiedrībām ir leģitīmi mērķi un dažkārt tās ir nepieciešams, lai veicinātu korporatīvas uh, pasākumus. Uh, tie nebūtu vienmēr saistās ar riskiem, bet šīs sabiedrības ir iespējams ļautprātīgi izmantots tad, kad tas saistās ar konfidencialitāti un darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārkāpumiem. Pirmkārt, šī anonimitāte. Tas ir galvenais elements, kas padara čaulu sabiedrības izmantošanu atraktīvu saistībā ar citiem instrumentiem, kā jau mani kolēģi stāstīja iepriekš. Tas var eh, nodrošināt īpašniekam konfidencialitāti, tāpat laikā eh, nodrošināt eh, īpašuma tiesības par čalas sabiedrību un tās aktīviem. Anonīmas čalas sabiedrības tiek izmantotas dažādiem noziedzības veidiem, arī kukuļdošanai, korupcijai, naudas atmazgāšanai, šāda veida čalas sabiedrības. Par tām jau runāja man kolēģi Ivan, un viņi atsaucās uz tām kā anonīmām čalas sabiedrībām. Otrām kārtām Tā tad ļaunprātīga eh, šī sabiedrības izmantošana, lai apietu startautiskas eh, nodokļu konvencijas eh, vai nacionālu regulējumu. Tātad šī apiešana notiek tad, kad uzņēmums izveido čāls sabiedrību trešajā valstī, lai izmantot šīs valsts nodokļu režīmu, kas citādi nebūtu pieejams, ja būtu tiešāka saikne starp šīm divām valstīm. Tātad īsi sakot, konvencija pārkāpums ļauj eh, uzņēmumiem šīm šaubu sabiedrībām darīt tieši to, ko tās nevarētu darīt tiešā veidā. Šie pārkāpumi visvairāk saistās ar trešo čālu sabiedrību veidu. Tas ir īpašā nolūka struktūras eh, SPE čālu sabiedrības izmantošana ir ar nolūku izvairīties no nodokļu maksāšanas, izmantojot peļņas pārnesi, transferu izcenošanu un citus pasākumus. Trešām kārtām čālus uzņēmumi arī tiek izmantot un veidot, lai uh, izvairītos no sociālajās eh, nodrošinātības maksājumiem, tāpat, lai apietu darbinieku darbā nosūšanas direktīvu. Un šīs šādas sabiedrības tiek izveidotas eh, valstīs, kurā šie sociālā maksājumi ir zemi, lai nodrošina, lai um, šos eh, strādniekus rekrutētu un nosūtītu strādāt uz valsts, kur ir augstāk šie sociālajie maksājumi. Tātad šāda veida čaulas uzņēmumu izmantošana, tas ir tas otrais tips, par ko runāja mani kolēģi, tātad šīs vēstuļkastīšu kompānijas. šāda ļaunprātīga čaula sabiedrības ietekme. Tam, protams, ir ietekme Eiropas Savienībā. Pastāv dažādi naudas atmazgāšanas, naudas mm, nodokļu nemaksāšanas, mm, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas riska, pastāv korupcija, tāpat arī sociālo tiesību neievērošana. Mēs esam identificējuši, ka šie riski ietekmē ekonomiku un sabiedrību kopumā, tāpat skaitā negatīvi ietekmi ir uz IKP, tāpat attīstās krimināla rakstura darbības, samazinās uzticība institūcijām, palielinās nevienlīdzības un uh, mazinās strādājošo aizsardzību lai mazinātu uh, šos riskus, kas uh, saistās ar šīm parādītām dažādas uh, soļus ir veikušas dažādas dalībvalstis, piemēram, Latvijā ir aizliegts eh, čalu sabiedrības. Tātad to viņi izdarīja šī gada sākumā, pieņēma aizliegumu pār sadarbību ar čalu sabiedrībām. Banku starpnieku un investīciju menedžmenta kompānijas šobrīd ir aizliegtas, tātad tās nevar veidot eh, saiknes ar čālu sabiedrībām. Uh, kad šīs komitejas locekļi brauca uz Latviju šī, šajā vasarā, tad eh, centrālās bankas eh, vadītāja vietnieks norādīja, ka banku sistēmas sakārtošana un tātad attīrīšana no šīm ārvalstu čalas sabiedrībām tam ir bijusi tikai 0,5% no IKP ietekme. Bet, eh, lai gūtu pilnīgu ainu un tādu pilnīgu izvērtējumu par to, kāda ir bijusi šī pasākuma ietekme, uh, Nu, mums būs jāpagaida vēl dažus mēnešus. Eiropas uh, Savienība tomēr nav izvēlējusies tik drastisku risinājumu. Tai vietā ir panākt vienošanās par tādām ļoti plašām politiskām nostādnēm, lai risinātu katru no šiem iepriekš minētajiem riskiem. Pirmām kārtām Eiropas Savienība pieņēma pret naudas atmazgāšanas direktīvas, tātad neiedziļināšos tagad eh, pašās direktīvās, jo to jau iepriekš darīja mani kolēģi, bet runājot par čalas sabiedrībām, tiek prasīts, lai uh, tās, lai būtu reģistrēts eh, labuma saņēmējs, tas attiecas arī uz eh, čālu sabiedrībām, tas nozīmē, ka informācija par individiem, kas eh, faktiski kontrolē uzņēmumu, ka šai informācijai jābūt pieejamai. Tam vajadzētu mazināt šo apetīti uz anonīmiem čālus uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Otrām kārtām Eiropas Savienība ierosināja dažādas pasākumus, lai nepieļautu nodokļu režīmu pārkāpumus. Eh, Tātad eh, mātes un um, ehm, eh, filiālas direktīva, direktīva pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos, hibrīdu, mismaču direktīvu un citi pasākumi tā tad ir ierosināti. Tāpat arī ir vēl trīs priekšlikumi, kas, ja tiks pieņemti, Nu, ja tie tiks pieņemti, tad tie palīdzēs mazināt risku, kas saistās ar čālu sabiedrībām un it īpaši attiecībā uz SPE, īpaši nolūk struktūrām. Tā tad ir paredzēti ziņojumi specifiski par valstīm un kopīgā korporatīvā nodokļa bāze CCTB un kopīgā konsolidētā nodokļu bāze CCCTB. Tātad nolūks ir izveidot saikni starp nodokļiem un to, kur peļņa faktiski tiek gūta. Tātad tāda globāla pieeja, lai nepieļaut nodokļu režīmu pārkāpšanu, izmantojot čaulus sabiedrības. Trešām kārtām <clears throat> ir pieņemta īstenošanas direktīva saistībā ar darbinieku nosūtīšanas direktīvu, arī tam varētu būt ietekme uz to, kā tiek ierobežota vēstuļu kastīšu kampānija izmantošana, lai apietu ar darbaņēmējiem saistīto tiesību pienākumu pildīšanu. Noslēgumā. Vairākums šo mīkstināšanas pasākumu, ko ir veikusi Eiropas Savienība, ir neseni daudz šīs eh, regulējušās normas, tās vēl ir jāizvērtē, kāda būs to ietekme, un papildus tam vairāk likumdošanas akti joprojām ir sagatavošanas procesā, tāpēc ir pārāk agri vēl izvērē, izvērtēt, kā šie jaunie tiesību akti dos eh, rezultātu individuāli un kā tas viss ietekmē situāciju. Tātad ņemot vērā šo starptautiskos, šo saikni starp uh, tiesību aktiem un eh, skatoties arī uz eh, konkrētām normām eh, attiecībā uz šīm zelta vīzām, varbūt kā tad varētu tikt izteikts lūgums, dalībvalsts varētu lūgt no komisijas, lai tiktu izvērtēta visa situācija, tātad kā iet ar pieņemtās likumdošanas īstenošanu. Paldies! For... Paldies par šo prezentāciju un uh, paldies par jūsu veikto darbu. Tomas Mans uh, no tādas partijas. Um, paldies! Izmantošu savu dzimto valodu, ko arī mūsu priekšsēdētāja vietnieks ļoti labi pārvalda. Un viņš arī visu laiku runāja savā dzimtajā valodā, saka Simona Kungs, pagājuši nedēļu Teks trīs komitejā mums bija ļoti interesanta tikšanās ar ētikas kodeksa grupas priekšsēdētāju, un mēs arī apšaubījām to, vai eh, nodokļu paradīžu sarakstu patiešām vajadzētu sarīsināt. Nu, vai tad tāpēc, ja valstis ir apņēmušās sadarboties ar Eiropas Savienību, tad pēkšņi 17 valstu eh, nosaukumi ir pazuduši no šī saraksta? Nu, jāsaka, ka tā ir tāda kā. Ka tableta ar nomierinošu e efektu, bet tas neatrisina patieso cēloni. Tādas e, nodokļu sistēmas, kas ļoti labvēlīgas nodokļu nemaksāšanai un nodokļu apiešanai. Ļoti pateicīgs jums tieši tādēļ esmu par šo pētījumu. Jā, šis anonimitātes vilinājums Jūs pieminējāt uh, paskastīšu uh, sabiedrības un citas sabiedrības un tas, ka uh, arī ir jāapiet uh, nosūtīto darbinieku direktīvu, kas man Empla komitejā arī bija ļoti aktuāla. Tieši visu šo iemeslu dēļ mums ir jārūpējas, lai varētu cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Esmu ļoti priecīgs, ka jūs to arī pieminējāt savā prezentācijā. Mēs uh, taks viens, taks divi pana komitejā uh, strādājām pie tā, lai saprastu, kur tad ir jāmaksā nodokļi. Nodokļi jāmaksā tur, kur tiek gūta peļņa, kur uh, tiek maksātas sociālās nodevas un vispārējais. Ja jūs, uh, piemēram, uzņēmumu izvēlties dibināt tur, kur ir ārkārtīgi zemas nodokļu likmes, tas ir vistīrākais egoisms. Mums allaž jautā, nu kur tad mēs varam kaut ko darīt? Uh, Bet, diemžēl, dalību valstis joprojām ir kompetentas nodokļu jomā un nav arī harmonizācijas, kas mums tik ļoti būtu paprātām. Šeit mēs runājam par zaņoju, ziņojumu, kur ir norādīts, ka ir nepieciešams darboties. Eiropas Savienībā ir daudzas valstis, kas. Uh, noklusē informāciju par nodokļiem un finansēm. Kādi pasākumi tad būtu jāievieš, lai varētu cīnīties īsā, vidējā un garā termiņā pret šādu izturēšanos? Tikai atzīmēt, ka ir paskatījušas sabiedrības uh, un norādīt uz tām, bet nevarēt reāli iejaukties, uh, nu, tas neko daudz nenesīs. Mums ir jāsaprot, ka ir iespējas joprojām izvairīties no nodokļu maksāšanas, piekopt krāpniecību, bet, nu, mums ir ierobežotas kompetences. Mēs izmantojām tās savās iespēju robežās. Uh, Un, ja pilsoņi varētu iepazīties ar šiem ziņojumiem, viņi noteikti varētu apzināties, cik daudz mēs jau esam izdarījuši. Bet, diemžēl, mums joprojām ir sasaistītas rokas, jo dalība valsts turpina pastāvēt uz to, ka tām ir jābūt atbildībai nodokļu jomā. Priekšsēdētāji, varbūt kā Eiropas uh, vēlēšanu kampaņā mums vajadzētu par to runāt un jārunā par taisnīgu nodokļu politiku. Paldies par pētījumu! An wen haben Sie Ihre Frage konkret gerichtet? An welche der Damen? An beide? Un kam tad jūs adresējāt šo savu jautājumu no abām kundzēm? Uh, well, thank you for... Uh... Paldies uh, par jūsu komentāriem. Jā, tik tiešām situācija, kādu mēs redzam, ir tāda. Eiropas Savienība ir uh, šobrīd ir tā kā pētas pašā centrā acī ir tik daudz eh, likumdošanas eh, ticis pieņemts pēdējo gadu laikā, vai arī kas nu to liņu pavisam drīz stāsies spēkā un ko, ko arī drīz īstenos, ka faktiski ir nedaudz sarežģīti runāt par šādas likumdošanas efektivitāti, it īpaši ņemot vērā šo savstarpēji saistīto raksturu. Zināmā mērā mēs to redzam, kā, eh, nu, jā, likumdošana ir, pastāv, svarīgākie akti jau ir minēti, tātad, nu, tie ir vai tos būs jāpieņem, un tad eh, pēc dažiem gadiem mēs redzēsim, kā eh, faktiskā īstenošana notiek, un vai tā ir tāda patiesa īstenošana, kas eh, atbilst likumdošanas mērķim, tātad vai tas tik tiešām dod rezultātu, kā tas bija paredzēts. Tātad īstenošana būs izšķiroši svarīga, un te varētu dot jums piemēru Mm, likumdošanai, e, ko ļoti viegli apgāja, kā jau mm, tas arī atspoguļojās 15. gada grāmatā, tā ir uzkrājuma direktīva. E, tie e, Šveices konti, kas piederēja Eiropas pilsoņiem tajā laikā, tā tad nāca Eh, klajā nāca spēkā šī uzkrājuma direktīva, un pirms tā stājās spēkā pēkšņi milzīgi apjomi no šiem kontiem. Tātad vairs nebija fizisku personu Eiropas pilsoņu konta, bet tie pārtapa par eh, uzņēmumu kontiem. Tātad eh, šāda pārslēgšanās izmaiņa pēkšņi notika, kas parāda, ka pastāv pilnīgi cieši saikni starp, teiksim, uzņēmumu skaita mm, mai, izmaiņām. Varbūt, ka mēs šobrīd nevaram saskatīt, kādi vēl tur, teiksim, iztrūkstošie elementi ir, bet, eh, kā jau Elodija teica, ir eh, nepieciešama tāda vispārēja izvērtēšana savstarpēji saistītiem eh, vai saistāmiem tiesību aktiem. Svaits gut, nāfrāga. Nu, tik tā labi, viss papildu jautājums. Nu, par papildu jautājumu runāja, runājot. Nu, deputāti vēlas kaut kāds konkrēts rezultāts, kas ir sasniegts, un līdz ar to šāda apsvēruma nav mums pietiekami. Ko tad jūs teiktu, lai dalībvalstīm, kā mums dalībvalstīm skaidri pateikt um, mm, par šo kompetenci jautājumu? Mēs taču nevaram teikt, ka mēs lūdzam padomu, lai tā nu apžēlojas un beidzot kaut kādas grozījumas ievietas. Nekādus piedienu, jūs, prāt, mēs varam izdarīt šai ziņā. Uh, vienkārši gaidīt, kamēr, nezinu, kaut kāda izmeklējošā žurnālistika nāk klajā ar atklājumiem. Nē, bet kāda ir jūsu ieteikuma, kā mums rīkoties? Entschuldigung, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier antworte. But... <laughs> Nu, es atvainojos, nu te jau man gandrīz vajadzētu atbildēt. Tā jau ir tā mūsu problēma, nē, ar to mēs gadu gadiem sastopamies, ka pašos pamatos šajā nodokļu jomā mēs neesam varējuši pie tā ķerties klāt, jo mums nav šeit likumdošanas kompetences nodokļu jomā. Un izņemot vienīgi politisko spiedienu, mēs neko citu arī faktiski nevaram darīt. Un es domāju, ka šies kolēģis, kas šeit nāk no pētniecības eh, dienesta, uh, faktiski var palīdzēt mums šo politisko spiedienu spēcināt. Bet, nu, tāpat laikā viņas mums, protams, profesionāli nekādus padomus nevar dot, jo viņas jau nav politiķas, bet savukārt tīri tādā, nu, ekspertu līmenī pilnīgi noteikti šīs konsultācijas ir svarīgas. Bet kā šo spiedienu palielināt, kā to tieši īstenot, kurus ko spiest, tas, nu, tad ir gan mūsu ziņā. Very... Es uh, pavisam ātri varētu atbildēt ar uh, likumdošanu, par ko ir panākta vienošanās. Un uh, novērtējums, protams, būtu nepieciešams, bet tas būtu pirmoreiz attiecībā uz čālu sabiedrībām Eiropas Savienībā. Nu, varbūt, lai nebūtu pārlieku optimistiski, šķiet, ka likumdošana ir izstrādāta, lai varētu pārstāt anonīmo čaulu sabiedrību veiktos pārkāpumus. Runāt par otro tipu Tas, ko mēs redzam um, dokumentos, literatūras pārskatā, nu, tas ir vairāk īstenošanas uh, jautājums, bet uh, ņemot vērā arī nodarbinātības komitejas uh, secinājums vērā par trešo, par SPE īpaša nolūka struktūrām un tiem milzīgiem līdzekļiem, kas plūst caur šādām struktūrām bieži vien saistībā vai, teiksim, panāktu labāku nodokļu režīmu kādā konkrētā valstī, nu, tas jau ir raison detri, nu, kāpēc pastāv uh, teks eh, divi, kāpēc pastāv šī komiteja, nu, nu, mēs konkrēti nevaram dot eh, tādus ļoti noteiktus priekšlikumus. Ir jādomā par visiem šiem likumdošanas priekšlikumiem kopumā, Eiropas Savienības līmenī, OECD līmenī, lai kolektīvi tas viss varētu risināt šo problēmu. Tā ka, nu, ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Vielen, um, dank. Paldies! Nākamais tautas partijas vārdā esmu es, un te nu es gribēju jautāt par Latviju. Jūs to pieminējāt. Tātad, lūk, par Latviju vēlos uzdot jautājumu. Jūs teicāt, ka, lūk, kāda rādītāja pastāv, lai tad identificētu šīs paskastītas uzņēmumus un kā tos visus slēgt. Un tagad, ja jūs sakat, ka Latvijā šāda veida mm, uzņēmumi ir aizliegti, tad tādā gadījumā viņi ir spējuši to kaut kādā veidā arī nodefinēt, kas tad īsti ir šī paskastītas kompānija, ne? Tātad, ko šis uzņēmums dara vai nedara? Mm, kur tas atrodas vai nē, tad, ja tas atbilst šiem kritērijiem, tad viņi ir aiz, aizliegti. Nu, kāda kriterija tad Latvijā tiek izmantoti? Un vai tad varbūt no šiem, no, no šiem kriterijiem var izdarīt kādu secinājumu arī tādā Eiropas mērogam attiecībā uz šīm um, čālu uzņēmumiem, ne? Well, they... Tehniski uh, runājot, viņi neaizliedza čālu sabiedrības, viņi aizliedza biznesa sadarbību ar čaulas eh, sabiedrībām. Bet arī, bet arī šādā gadījumā viņiem vajadzīga čaula kompānija definīcija, vai ne tā? Uh, use... Jā, definīcija, ko viņi izmantoja, ir 33. lapas pusē pētījumā, ja jūs eh, gribat to apskatīt. Uh, Tātad tur ir rakstīts, ka čaulas eh, sabiedrībām nav saiknes ar eh, juridiskām personām eh, vai ar juridiskas personas kaut kādām transakcijām vai darbībām, ja tam arī ir liela vai neliela ekonomiskā vērtība un ja likuma subjekts un citāts tiek lasīts tālāk ļoti sarežģīti. Tātad uh, Tālāk ir runa par finanšu pārskatu sagatavošanas pienākumiem, uzraudzības institūcijām. Arī runa ir par e, ikgada finanšu pārskatiem un juridiskai personai nav nekādas telpas e, e, ekonomiskas darbības veikšanai valstī, kur attiecīgā juridiskā persona ir reģistrētā. Tad tik nolasīts ļoti sarežģīts juridisks citāts diesen alternativ anwendbar, diese Voraussetzungen. Alternatīvs vai kumulatīvs? Alternatīvs vai kumulatīvs bija tas vārds, ko jūs izmantojāt? One or. It's or. or. Vai. Tātad vārds vai, vai alternatīva. Un können. Mhm. Ist aus Ihrer Sicht. Vai jūsuprāt? Nu, šīs Latvijas kontekstā cik lielā mērā var pierādīt, izmērīt, ka, lūk, šādas kompānijas gadījumā nav šādas tieši investīcijas, un vai tas atbilst šiem kritērijiem, vai tas jau ir konstatēts? So was... Likums tika pieņemts aprīlī šogad. Mums uh, šobrīd vēl pagaidām nav pietiekams informācijas, uh, lai sniegtu jums šādus datus, bet uh, tik tiešām būs ļoti, ļoti interesanti aplūkot eh, prezentētos indikātors, jo lielākā eh, daļa datu eh, šobrīd mūsu prezentācijā bija no 15. gada, tā ka būtu ļoti interesanti, teiksim, nākamgad apskatīties uz šiem pašiem datiem, ja tie būs pieejami un redzēt, vai tam ir bijusi ietekma Latvijā. Letzte Frage innerhalb meines. Nu, tad pēdējais jautājums, ko es vēl tā teikt savas uzstāšanas laikā vēlos uzdot, paskastīšu firmas. Uh, Jūs jau runājāt par pakalpojumu, finanšu pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem tad, tad nu, tiek uzrādīti kaut kādi tikai direktori vārda, nu, vārds vien, un tas viss tiek organizēts. Un, nu, un Latvijā, lūk, tad aizliegts ir šīs mm, sadarbošanās ar šādiem čālu uzņēmumiem. Bet kas notiek ar finanšu pakalpojumu sniedzējiem? Ir taču tādi, kas palīdz veidot un, un, un nodibināt šādas paskastīšu firmas. Varbūt to varētu labāk regulēt šeit Eiropas Savienībā, lai, nu, tā teikt, samazinātu ļaunprātīgu izmantošanu. Also es müssen ja nicht mal nur Finanzdienst. Ähm nu jā, tie varbūt nav tikai finanšu pakalpojumu sniedzēji, kas to dara. Reizēm tie ir kaut kādi juristu kantori un konsultāciju uzņēmumi, kas ar to nodarbojas. Mēs labi to esam redzējuši arī šeit sanāksmēs. Uh, Nu, tā tad lūk, varbūt, ka šā, šie partneri, kas piedāvā atbalstu šādu uzņēmumu dibināšanai, būtu vairāk jāregulē. Nu, varbūt, nezinu, no lēka no finanšu pakalpojumu sniegšanas puses vai citu veidu pakalpojumu sniegšanas puses kāds regulējums. Jā, tāds arī ir Eiropas Savienības likumdošanas nolūks. Tātad, nu, tas, kas jau ir izveidots un kas būs, uh, Eh, uzsvars tiek likts uz eh, starpniekiem, uz tiem tiek vērsta uzmanība. <laughs> Bet, nu, mans jautājums tad ir šāds, nu, jūs jūtat, kas nāks. Vai tādi gadījumi bijuši? var, kur jūs varat konstatēt, kur mēs varbūt vēl varētu kaut ko kā parlaments darīt un darīt ko vairāk, lai regulētu to visu? Mūsu ziņojumā likām uzsvaru uz trīs eh, veida čalu sabiedrībām, kā jau minējām, un analizējot eh, nu, jāsaka, lielāko daļu problēmu jau risina tā likumdošana, kas ir pieņemta, vai arī nu, tā, kas ir šobrīd pagaidām gatavošanas procesā padomē, kas vēl nav varbūt līdz galam pieņemta. Mēs domājam, ka pirmais izvērtējums par jau pieņemto, par izveidoto. Tā tad vajadzētu to vispirms darīt, lai redzētu, vai tam ir ietekme uz uh, čaulu sabiedrību uh, daudzumu un apjomu. Eiropas Savienībā. Un jāatcerās, ka pētījums ir vērsts tieši un tikai uz čalu sabiedrībām Eiropas Savienībā. Tātad tur nav viss pilnīgi iekļauts. Dank, um, ra... Lielas paldies, Ramon, tev vārds. Yo me quiero disculpar en primer lugar porque, porque seguí. Paldies, gribu atvainoties, jo es eh, zinu, ka Esmu ieradies novēloti, bet man bija jābūt citā sanāksme, nevarēju ierasties agrāk, eh, tāpēc gribētu zināt, vai runājot par eh, Čālu sabiedrību pētījumu, vai jūs aplūkojāt Gibraltāru? Šobrīd mēs eh, vēdām sarunas par protokolu Brexit ietvaros, un viens no galvenajiem jautājumiem vienošanās starp Spāniju un uh, apvienotā karalisti Gibraltāra jautājumā, tad, tad tas ir sapratis memorands, kas eh, ļaus eh, pieļaus ciešākas eh, saiknes un um, attiecības mēs tā cerām. Mēs te runājam par ciešāku sadarbību, piemēram, nodokļu jomā un viens no tādiem nu, interesantiem elementiem šajā vietā ir tāds, ka pat ja mēs runājam par 25 tūkstošiem iedzīvotāju, tātad tāds ir iedzīvotājs kāds Gibraltārā, uh, Pirms kāda brīža, pavisam nesen, bija 23 tūkstoši uzņēmumu Gibraltārā. Jā, protams, viņi izpild šos trīs eh, kritērijus, par ko jūs eh, runājāt. Nav daudz strādājošie, varbūt pat vispār nav nekāda ražošana vai ļoti maza ražošanas. Eh, faktiski neeksistējoša fiziska atrašanās vieta vai klātbūtne. Es gribētu zināt, vai jūs esat izpētījuši šo specifisko jomu, pat nezinu, kā lai to nosauc, nu, tīri šo eh, fizisko teritoriju. Gibraltāru vai tad jūs esat papētījuši? Nē, nesam, tā ir īsa atbilde. Un garāka atbilde ir tāda. Mēs aplūkojām, es pat neesmu pārliecināta, eh, vai tas ir atbilstošs termins EU proper, tātad Eiropas Savienība. Uh, bez eh, aizjūras eh, teritorijām, eh, kaut kādiem departamentiem, bet varbūt, ka varētu būt interesanti jums pagājušā gada pētījums, un mēs uz to arī atsaucāmies šajā pētījumā. Arī to pētījumu, pētījumu veids mūsu kolēģi mūsu struktūrā, un viņi ļoti specifiski aplūkoja tieši šīs teritorijas. Un tas būs kaut kur parindē, kur būs atsauce arī uz ģeogrāfisko tvērumu un uh, Tātad par šiem aizjūras teritorijām runājot, bet ja mēs runājam par trīs indikatoriem, ja mēs tos attiecinātu uz eh, daudzām no aizjūras eh, teritorijām, tad eh, jā, tad tur šīs vērtības parādītos ļoti augstas. Tas būtu ļoti daudzos gadījumos, tā ka runājot par tiešām ārvalstu investīcijām un ārzemju uzņēmumiem Un eh, tātad tur šis ārvalsts sektors ir daudz eh, peļņasīgāks nekā vietējais sektors. Nu, tā ir tā eh, raksturiezīme, kas atšķir, teiksim, Eiropas Savienības, nu, kā lai to pasaka, pamata teritoriju un tad visas tās pārējās aizjūras teritorijas un departamentus. Ich darf beide Kollegen. Paldies. Nu, lūk, vai vēl kādam klātesošajam ir kāds jautājums, Tomas? Tev? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā liels paldies mūsu viesiem. Tiešām ļoti intensīvs darbs. Tik daudz interesantu vēstījumu dzirdējām. Vēlējos tomēr atvainoties, ka nu, ir arī visādas citādas sanāksmes un saistības šobrīd deputātiem, tāpēc mūsu šodien bija tik maz. Nu, savos deviņos gados parlamentā neesmu piedzīvojis tādu situāciju, ka tik maz deputātu ir sanāksme trīs šķiet, ja, palikuši. Nu, trīs deputāti nosēdē visu sanāksmi. Lai nu kāds arī nebūtu visi, kas e, tie seko šai norisei arī internetē, gribu teikt, ka tas bija ļoti interesanti. Un, ja jūs vēlaties iepazīties ar šai, šo informāciju, varat šeit ar tādu lietotni aplikāciju iepazīties pie Eiropas parlamenta mājas vietnē, tur apstor jūs varat eh, to ienākt, un tur visi šie četri pētījumi tur arī ir, jūs varat ar tiem visiem iepazīties. Fantastiski vienkārši, super. Nu, pārskatāmāk, jo darboties mēs vairs nevaram, man šķiet lieliski, un, protams, ka mēs kā deputāti visu šo 5 miljonu pilsoņu vārdā līdz ar to varam rīkoties arī viņiem, tas viss ir pieejams, viņi to vēlētos iepazīties Nu, tā tad vēlreiz liels paldies! Kolēģi, jums lielsku pēcpusdienu un, nu, pilnīgi noteikti šo jūsu ieguldījumu liksim lietā. Paldies!